Okay, colleagues. Godātie kolēģi. Cienījamie kolēģi, es vēlētos sākt mūsu šās pēcpusdienas sēdi un vēlētos eh, sveikt šeit Šverinas, Meklenbergas un Rietumpomerānijas tirzniecības kameras pārstāvis. Sveicināti šeit, kungi! Un ceru, ka jums mūsu šās pēcpusdienas sēde liksies interesanti. Sveicināti! Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Vai visi ir gatavi pieņemt darba kārtību? Tad nākamais darba kārtības punkts ir 18. un 19. martā pieņem, notikušā sanāksmes protokola apstiprināšana. Ja nevienam nav iebildumi, tad esam to apstiprinājuši. Nākamais trešais darba kārtības punkts ir ceturtais. Ziņošana par atgadījumiem civilajā aviācijā. Tas ir mans atzinums par Deveira kundzes darba dokumentu. Komisijas priekšlikumā ir atrunāta valsts atbalsta sniegšana vairākiem aviācijas momentiem, un mēs runājam par 1370. regulas pieņems 2007. gadā izmaiņām, kas atrunā avio pakalpojumu sniegšanu. Man ļoti lielā mērā uztrauc komisijas piedāvātā procedūra, ar kādu tiks mainīta 1370. regula. Tātad tā, sautam, tā saucamā e, valsts atbalsta sniegšana aviācijai. Saskaņā ar komisijas priekšlikumu 9. punktu šai regulai 1370, tad e, tā beigs darboties sešus mēnešus pēc tam, kad būs stājusies spēkā jaunā regula. Šobrīd šajā 9. pantā ir atrunāts, ka 108. pantā pieminētie izņēmumi, kas ir saistīti ar, ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem, un tas ir saistīts ar vispārējo noteikumu piemērošanu, kuras atrunā citi šās regulas punkti. Šo izmaiņu iekļaušana regulā numuru 1370 un regulas pilnīga darbības spēkā stāšanās padara komisijas priekšlikumu ļoti nepatīkamu. 1370. regula ir tiesība akts, kas tika pieņemts koplēmuma procedūras ietvaros. Pēc manām domām, tāpēc nav pieņemams, nav akceptējams, un parlamentam vēl jo mazāk, ka komisija ir nolēmusi izmainīt likumdošanu, ko mēs visi kopā esam pieņēmuši, un toreiz parlamentam bija tikai apstiprināšanas procedūra. Un tomēr komisijai nav juridiski, juridiska prasība, lai tā piemērot 1370. regulas nosacījumu šādajādi. Tāpēc komisija ir nākus klajā ar jaunu priekšlikumu, saskaņā ar kuru tiks izmainīta regula 1370, un tas tiks izmainīts ierastās eh, likumdošanas pieņemšanas procesa ietvaros. Tāpēc nav skaidrs, eh, kāpēc komisija ir izvēlējusies eh, neiekļaut izmainītās 1370. regulas punktus savā jaunajā priekšlikumā. Tādējādi komisija ir piedāvājusi izmainīt eh, šo regulu, neņemot vērā parlamenta juridiskās prerogatīvas. Jebkuras izmaiņas regulām numuru 1370, kuras komisija vēlētos redzēt īstenot dzīvē, tās var tikt izmana, izdarītas tikai un vienīgi ierastās likumdošanas procedūras gai ietvaros. Uh, Ekon komiteja ir komiteja. Un sākotnēji 60. pants paņem, pieļauj, ka regulas, kuras tikušas pieņemtas sabiedriskā transporta jomā, tam ir atrunāta konkrēta e, likumdošanas pieņemšanas procedūra. Un e, šobrīd mēs šo tekstu esam saņēmuši. Arī ekonu komitejas ieteikumi un eh, sarunas ar ekonu prieksēdētāju un referenti. Arī tie vēlas atsaukties uz PS regulu, un eh, tāpēc eh, es esmu sagatavojis savu atzinumu 49. reglamenta punkta ietvaros. Es vēlētos atzīmēt, ka komisija, ja tā vēlas iekļauties uh, ekon laika grafikā, te ir jārīkojas ārkārtīgi ātri, jo ekon laika grafiks ir ļoti piesātināts. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. aprīlis pusdienlaiks, un grozījums drīkst iesniegt tikai un vienīgi angļu valodā, pretējā gadījumā mēs nepaspēsim tos iztūkot un izskatīt līdz ekon balsojumam. Uh, Un, piemēram, kā jūs redzat, arī mans atzinums nav vēl ticis pārtulkots visās valodās, tas ir tikai un vienīgi angļu valodā pieņemams. Un eh, es ierosinu vienu grozījumu, proti svītrot devītā panta ideju. Tā tad patiesībā es pat neiesniedzu grozījumu, es, ies, es, es pat neiesniedzu atzinumu, es iesniedzu grozījumu, ar kuru tiks eh, svītrots devītajā punktā atrunātais. Es saprotu, ka grūti ir strādāt tikai un vienīgi ar grozījumu angļu valodā, bet atcerēsimies, ka grozījums vai atzinums, lai kā mēs to arī dēvētu, dosies uz ekonu komiteju, kur tālāk viņi izskatīs. Uh, Tātad 25. aprīlis ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un ceru, ka jums ir iespēja izskatīt manu ziņojumu angļu valodā, un tas nedaudz arī palīdzēs um, saprast to, ko es teicu. Groškungs. Jā, izteikšos pavisam īsi. Pirmkārt par saturu. Mēs esam pilnīgi bijā viensprātis, un es arī tautas partijas vārdā neiesniegšu nekādus grozījumus. Šeit tātad ir pavisam vienkārši svītrot otro pantu Un tāpat kā referents, es eh, arī uzdodu jautājumu, kāpēc komisija tagad to šajā eh, priekšlikumā eh, regulāto dara nevis koplēm procedūrai to atstāja. Tātad viņi tieši kaut ko groza. Es īsti to nezinu, es neesmu jurists un es nezinu, vai tas vispār ir legāli, kā viņi rīkojas. To es arī labprāt uzzinātu. Un otrkārt, es labprāt uzzinātu, kāpēc uh, 1370 2007. Uh, gada regula netika izmantot, lai veiktu šīs izmaiņas, kā jau priekšādātājs to minēja. Un pēdējais, ko es gribētu teikt, ir, ka uh, Um, paldies Dievam, pēc tā neizskatās, bet tomēr, ja nu komisija un padome vienotos to darīt, tad es tagad jau varu solīt, ka es ar savu ziņojumu, kas ir Public Service Obligations, jeb sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākums, uh, atkal pieskaršos šim jautājumam, lai parādītos šī problēma atkal, ja nu šī problēma būs uh, nu, nomierināta, teiksim tā. Kā kadrā vīkungs? Voorzitter, ik kan hier ook heel kort over zijn. Uh, wij volgen. Paldies, arī es runāšu ārkārtīgi īsi. Mana politiskā grupa pilnībā atbalsta jūsu ideju gan formālu, gan arī saturisku apsvērumu dēļ. Tātad mēs jūs atbalstam. Mr. Dibaka. Dibakar kungs. Ik eh, kan zeer kort zijn, eh, Brian, voor mijn eh, fractie. Ik denk dat harmonie... Ja, sorry. Oh īsi izteikties, uh, harmonizācija, modernizācija valsts atbalstā ir laba komisijas iniciatīva, un tomēr mums ir uh, tās pašas piezīmes, uh, kādas jau tiek piedāvātas par šiem grozījumiem likumdošanas procedūrā. Tātad mēs pilnībā piekrītam jums, priekšsādātāja kungs. Tātad ceturtā dzelzceļa pakete. Uh, Eh, un ir labi, ka Matjē, kā jau viņš teica, ja nu tas viss noiet greizi, varēs to vēlāk vēl izlabot, ka viņš uzņēmās šo uh, uzdevumu. Un tad priekšlikums uh, svītrot 1AXE pantu. Vai es varētu pārjautāt, kādi tam ir iemesli? Ja es pareizi saprotu, tad uh, Es vismaz to tā konstatēju. Tātad, kāda ir iemesli šim priekšlikumam? Citādi visādi mums ir tāds pats viedoklis kā jums, Krāmerkungs. Jā, arī mūsu politiskā grupa atbalsta uh, tevi pilnīgi šajā pozīcijā, un arī mēs esam tikpat ļobažījušies par šo te komisijas nolūku, un tas jau nav pirmo reizi. Tad man ir jautājums, kas uh, darās uh, komisijas ierēģņu galvās, uh, Eh, viņi taču redzēja pirms diviem gadiem, eh, bija līdzīga situācija, nevar vienkārši pārkāpt eh, līgumu. Komisijas uzdevums taču ir aizsargāt līgumus un nevis pārkāpt likumu. Un pēc tam, kad mēs ar mūsu pretestību panācām, ka tiek izvēlēta parasta likumdošanas procedūra, tad tagad atkal viņi izvēl šo nelegālo veidu. Kas tad tajās galvās notiek? Uh, direktīva bija, tā tika pieņemta, piekrita padome, komisija un parlaments, un tagad tā ir jāgroza, un tagad tiek izslēgts parlaments. Viņi mums atņem mūsu tiesības, ar kādām tiesībām, uz kuriem pantiem pamatojoties viņi to dara. Tas ir neiespējami, kas te notiek, un tas ir atkārtots gadījums, un tāpēc man ir prieks, ka Matijai saka, ka viņš to varēs pēc tam izlabot. Bet eh, nē, mums ir jāaptur šis nolūks, un tāpēc es pried, piedāvāju Tādu pašu procedūru kā pagājušo reizi mēs arī uzrakstīsim atkal vēsturu komisijai, bet arī parlamenta priekšsēdētājiem, ka atkal jau kāda institūcija cenšas atstumt malā parlamentu, lai viņi zinātu, ka e, tas nav tāds e, a, norobežots gadījums, lai viņi zinātu, ka mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, bet es domāju arī tev kā, padom, kā priekšsēdētājiem mūsu komitejā vajadzētu vēlreiz uzrakstīt un paust mūsu neapmierinātību ar to, ka tiek izvēlēta šāda rīcība. Žēl, žēl, ka tagad neredz komisāru, bet viņam vajadzētu arī taisnoties, attaisnoties par šo gadījumu. Viņš rīt būs pie mums, kas tad notiek viņa galvā, kāpēc viņš domā, ka viņš var pārkāpt likums tā vietā, lai tos aizsargātu. I, I Paldies, Krāmer kungs. Es eh, jums galvoju, ka es pietiekami skaļi un skaidri izteikšu savus komentārus. Zīles kungs. Es arī gribētu ne tik dramatiski, bet pavisam īsi, ka es atbalstu jūsu pozīciju, ka šī nav normāla, eh, nav normāla um, procedūra. Un arī gribētu dzirdēt, protams, no Eiropas komisijas eh, paskaidrojumu par šo, par šo priekšlikumu. Paldies. Thank you, Mr. Rike. Rikei kungs. So, well. Labi. Tātad no komisijas puses Kampo kundze, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es mēģināšu izskaidrot no juridiskā viedokļa to argumentāciju, kura ir likus komisijai rīkoties tā, kā jūs tikko teicāt. Tā tad juridiskais pamatojums. Regula numuru 1370 šķērsvieta 2007 atrunā transporta pakalpojums, un toreiz tā tika pieņemta uz divu juridisko pamatu, juridiskā pamatojuma ideju, un tas bija 91. pants un 190. līguma pants. Saskaņā ar šiem pantiem komit, padome drīkst atrunāt to valsts finansiālo atbalstu, kas eh, ir ārpus eh, līgumos atrunātā. Un saskaņā ar 9. pantu šajā, ar, šajā regulā. Tajā savukārt tiek runāts par sabiedrisko pakalpojumu pienākuma atbalstu, ja tas ir nepieciešams. Bet Lisabonas līgujā, līgumā parādījās jauns pants, tas ir 108.4, un šajā pantā savukārt parādās juridiska nianse. Šī juridiskā nianse sniedz komisijai uh, ekskluzīvu kompetenci piemēra, piemērot īpašu valsts atbalsta sniegšanas kritēriju daudzumu. Tas nozīmē, ka no komisijas puses mēs esam rīkojušies saskaņā ar 108.4. Nekas nav mainījies Lisabonas līgumā, un komisija drīkst atrunāt uh, tos atbalsta sniegšanas domēnus, kas ir e, ārpus šīs regulas, bet tur neiet runa par to, kā runa iet tikai noteikti par noteikumiem. Un regula 1370 šobrīd tiek pārskatīta. Komisija vēlas e, savā priekšlikumā iekļaut vairākas idejas, kā šo regulu pamainīt. Tiešā veidā tas nozīmē, ka devīto pantu šajā regulā mēs nevaram atstāt nemainītu, jo ir jauns starpinstitucionālais nolīgums, saskaņā ar kuru darbojas visas institūcijas. Līdz ar to komisija ir nākas klajā ar ideju, ka 9. pantā mēs eh, runājam par šīs regulas darbību, jo iepriekšējā regula mēs nevaram to pantu saglabāt tādu, kāds tas ir. Agrāk detaļas atrunāja padomi. Šobrīd saskaņā ar Lisabonas līgumu pieminēto pantu to dara komisija. Līdz ar to, ja mēs vēlamies sabiedriskā pakalpojuma pienākumā atrunāt blokveidā izņēmums, mums ir jāmaina šī regula. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc komisija ir rīkojusies tā, kā tā ir rīkojusies. Mēs nedomājam mainīt 9. panta saturu. Tā ir vienkārši juridiska nepieciešama, nepieciešamība jaunajā starpinstitucionālajā nolīgumā kaut ko izdarīt. Es ceru, ka tas jums paskaidroja komisijas rīcību. Well, I... Prieksēdētājs. Paldies komisijai. Es neesmu pārliecināts, ka tas paskaidroja komisijas rīcību, bet paldies jebkurā gadījumā jums. Man personīgi liekas, ka sāksim savādāk. Līdz ko es dzirdu tādus uh, teicienus kā juridiska nepieciešamība, man uzreiz rodās pretestība, jo es domāju, ka tas jau pats par sevi šī vārdkopa iekļauj sevī iespēju parlamentu izslēgt no teikšanas. Bratburna kungs. Paldies, prieksēdētāji kungs saka Brabunkungs. Es eh, vēlējos dzirdēt komisijas teikto un tikai tad izteikt savus komentārus un vēlētos pateikt, ka atkal komisija saka, ka tāds eh, punkts, tāds artikuls, tāds pants, ko tad mēs saprotam ar caurskatāmību? Komisija atkal visu rieten uz tādā migliņā. Parlaments nav iekļauts lēmumu pieņemšanā. Tas ir fakts. Un kā jau teica vācu deputāts, tas notiek jau vairāk kārt. Protams, kad ir regula par uh, valsts finansiālu atbalstu sabiedriskā pakalpojuma pienākumiem. Pie tam eh, no komisijas mēs dzirdējām nevis juridisku pamatojumu, bet gan ļoti delikātu pamatojumu, jo tas Atcerēsimies, ka parlaments ir vienīgā tieši vēlētā Eiropas institūcija un ir smieklīgi, ka komisija nāk klajā ar tādu argumentāciju. Man neinteresē pantu nosaukumi. Man interesē, lai mums būtu reāla iespēja Eiropā runāt par to, kas notiek sabiedrisko pakalpojumu jomā. Prieksēdētāji kungs, jums ir jānodrošina, lai mēs kā tieši vēlēta institūcija varētu tieši piedalīties lēmumu pieņemšanā un nevis tiktu atgrūst malā. Paldies, saka prieksēdētājs. Lichtenbergers kundze. Uh, ich möchte nur einen. Es gribēju tikai piebilst vienu teikumu Ja ir šāda juridiska nepieciešamība, tad šādā gadījumā arī jāievēro parlamentārais process un nevar vienkārši eh, līdzīgi kā pāvests, tad, kad uh, viņš ar tādu vispārēju pilnvaru rīkojas it kā no mīļā dieva, tad piedāvāt šādu jaunu interpretāciju. Es domāju, ka e, juridiski instrumenti arī uh, ir tādi, eh, tos raksturo tas, ka ir parlamentārā procedūra un šādu juridisko nepieciešamību uh, izmantot, lai piedāvātu jaunas uh, definīcijas, tas jau vēl ir uh, tālējošāk nekā pāvests rīkotos, bet tā kā mēs neesam baznīcā, bet esam parlamentā, tad mums vajadzētu ievērot uh, noteikto juridisko likumīgo ceļu. To es saku kā juridiskās komitejas dalībniece. Maikls Krama. Eh, Krāmerkungs. Mūsu juridiskais dienests, vai tas ir skatījis šo jautājumu, vai varbūt man vajadzētu pajautāt Vācijas parlamentā, tur mums jau ir līdzīga pieredze. Oh, I, in... Es nezinu, kā šādas situācijas tiek izskatītas Bundestāgā, bet parlamenta juridiskais dienests ir vienisprāts ar mūsu interpretāciju, un tas nozīmē, ka parlamenta un komisijas juridiskie dienesti nav vienisprāts par šā panta interpretāciju. Izskatās, ka šobrīd atšķirības juridisko dienestu interpretācijā ir milzīgas, bet galvenais, vismaz man personīgi, ir tas, kā jau Bradborn kungs teica, Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākums sabiedriskajā, pakalp sabiedriskajā transportā ir galvenais sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākums pilsētās. Un regula, kura šobrīd atrunās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, regula 1370. Tas, ka tā tiek mainīta, neņemot vērā parlamenta viedokli, ir nelikumīgi. Un tad runājot par to, kādi panti, kurā regulā atrunā sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākumu ir nekonstitucionāli, tas ir bīstami, un nerunāsim šeit par līgumiem, līguma numuri, numuriem un tā tālāk. Mēs runājam par parlamenta likumīgām tiesībām izteikt savu viedokli. Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākums atrunā to, kādā veidā valsts var finansiāli palīdzēt eh, sabiedriskajam transportam. Mēs nerunājam šeit par ražotājiem, mēs runājam par sabiedriskā transporta pakalpojumu tīklu. Tāpēc es vēlos to svītrot. Un eh, juridiskie pamatojumi un juridiskie dienesti var cīnīties kaut ar šķēpiem un ieročiem, ja viņi to vēlas, bet Vai tas tiešām ir galven, vai tas tiešām būtu labākais sabiedrisko pakalpojumu pienākumu mainīšanas veids? Otrs, jūs esat izslēguši parlamentu. Esat izslēguši ar lielajiem burtiem šajā vārdā, un tāpēc es vēlos svītrot. Varbūt kāda piezīme un varbūt priekšlikums. Vai būtu iespējams priekšādātāja kungs, ka jūs šajā sakarā uh, pieminētu, ka mūsu vēlme bija, lai konkurences jautājumi uh, MUV ģenerāldirektorātā tiktu skatīti uh, darba sadalījumā, un tad šādas lietas varbūt nebūtu parādījušās, jo tie cilvēki taču zina, cik pirmkārt eh, šis aspekts ir vērtīgs, un otrkārt, ka šeit tiešām nav runa par tādām banālām lietām, par vienkāršiem valsts atbalsta jautājumiem. No, I think it's a very valid. Protams, jums ir pilnīga taisnība. Ir eh, svarīgi eh, noteikti runāt arī par spēku līdzsvaru komisijā. Bet eh, par to mēs varam runāt mazliet vēlāk. Es principā iebilstu pret to, ka šo, šīs ķīvēšanās rezultātā parlaments ir teicis apiets. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Bet jums ir taisnība. Labi, grozījuma iesniegšanas termiņš 25. aprīlis. Es zinu, ka tas ir tikai angliski, es atvainojos, ka ir jāstrādā tik ātri, bet tas ir vienīgais, kā mēs varam izpildīt ekonu grafiku. Labi, paldies visiem par jūsu atbalstu, un tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, kurš ir ārējā civilās aviācijas politika Un Kristīna, vārds jums. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Jā, Eiropas Savienība 2010. gadā pieņem efektīvu likumdošanu, lai izmeklētu avio e, katastrofas, lai noteiktu to celu, un šodien, šodien šķiet nepieciešams pieņemt jaunus noteikumus, lai varētu novērst šādas katastrofas. Un priekšlikuma mērķis ir izdarīt secinājumus par notikušajiem avārijiem, lai varētu cīnīties pret tādu atkārtošanos nākotnē. Katrs atsevišķi šie starpgadījumi varētu tikt uzskatīti par eh, nenozīmīgiem, taču to kombinācija var novest pie katastrofas. Un ļoti bieži mēs esam redzējuši, ka apjo katastrofās ir vairāk nekā viens iemesls. Tāpēc 2003. gadā mēs sākām veidot likumdošanu, kas dotu iespēju praktiķiem, tātad pilotiem un dispečeriem pašiem ziņot par incidentu kļūmi ar atskaites palīdzību, lai pēc tam eksperti varētu identificēt pasākums, lai novērstu šo notikumu atkārtošanos nākotnē. Pēc desmit gadu darbības šīs direktīvas robežas ir kļuvušas skaidras un regulas priekšlikums, ko mēs apspriedīsim šobrīd, paredz sniegt atbildes. Praksē pirmkārt, lai novērstu negadījumus ir uzkrāt informāciju par gaisa telpā notikušajiem negadījumiem. Pirmkārt, Datu uzkrāšanai ir nepieciešams, lai personāls, kurš identificē šīs kļūmes uz vietas, to uh, brīvprātīgi reģistrētu. Un sistēmas pamatā ir cilvēku faktors, un vajag nodrošināt šim faktoram to, ka iz, izņemot smagu pārkāpumu, nesakos nekādas sankcijas, taiskaitā no augstākstāvošo puses, un šī Eh, vide, kas varētu būt taisnīga kultūra, ir jāstiprina Eiropas Savienībā. Jākonstatē, ka eh, pastāv lielas atšķirības Eh, par eh, tajā, kāda informācija ir saņemta no dalību valstīm, atkarībā pa dalību valstīm, un ir nepieciešams, lai informācija par incidentiem tiktu saņemta bez bažām par izmeklēšanu un bez bažām par eh, sankcijām. Un personāls, kurš ir ziņojis, nedrīkstētu bažīties, ka viņš varētu tikt pakļauts sankcijām no augstāk stāvošo puses. Un līdzsvaram starp tiesiskumu un gaisa drošību ir jāinterpretē visā Eiropas Savienībā vienādi. Tas ir šī priekšlikuma pamatā. Mūsu darbībām ir jākoncentrējās uz to, lai piedāvātie pakāpumi, eh, pasākumi būtu pietiekami. Piemēram, ja darbinieks uzskata, ka viņš ir atlaists no darba pēc tam, kad ir ziņots par kādu starpgadījumu, tādā gadījumā viņam ir jādod iespēja vērsties pārskatīšanas struktūrā ar attiecīgu mehānismu, kas nodrošinātu tā neatkarību un efektivitāti. Tāpat arī mums ir precīzāk jādefinē smagas nolaidības sekas, lai visi strādājošie varētu izmantot vienlīdzīgu protekciju visās dalībvalstīs. Ir ārkārtīgi būtiska taisnīga kultūra, un tāpēc komisija ir uzsākusi un piedāvājusi interesants pārdomu vadlīnijas. Mums ir nepieciešama strādājošo uzticība, kas balstās arī uz eh, uzkrāto datu drošumu un pareizību. Otrkārt, uzkrāt informācija ir pats pamats, bet pēc tam ir jādod iespēju to izmantot, lai novērstu negadījumus, un šeit viss ir vienus prātis, ka ir jāuzlabo uzkrāto datu um, kvalitāte Un, lai šī proaktīvā sistēma būtu efektīva, ir jādod iespēja analizēt informācijas, lai e, piedāvātu koriģējošus pasākums. Treškārt, drošība e, ir sava cena un prasa pūliņus, un, manuprāt, ja mēs pārskatām esošos noteikumus un veidojam efektīvāku sistēmu, tad mums deputātiem ir jāpārliecinās, ka mēs visu izdarām pareizi. Pirmkārt, mums ir jādomā, ka uzlabot e, informācijas uzkrāšanu, bet bez šo datu efektīvas analīzes visi pūliņi būtu pilnīgi bezjēdzīgi. Un gaisa satiksmes drošība problēmas iet krietni vien tālāk nekā valstu robežas. Šeit mēs visi piekrītam un arī piekrītam visi, cik būtiski ir analīze šajā sakarā. Tāpēc ir jāstiprina šī analīze Eiropas līmenī un EIZā E, kas vada analītiķu tīklu, šeit ir ar centrālo lomu. Četrkārt, pašreizējā likumdošana piešķir sarakstu ar notikumiem, starp gadījumiem, kas pilnīgi noteikti ir jādeklarē, un paralēli citus incidentus, e, ko tie uzskata par svarīgiem, un tas notiek ar brīvprātīgu atskaišu palīdzību. Praksa ir parādījusi to, ka, lai veidotu skaidru juridisku ietvaru, var š piedāvāt precīzu listi un nevis piemēru listi, lai ikvienam būtu skaidrs, kas ir jādeklarē. Un šajā sakarā atbalstu iekļaut mazo aviāciju vispārīgajā eh, pielietojuma sfērā tomēr šķiet nepieciešams vienkāršot vieglās aviācijas pienākumus, piemēram, uh, nebūtu konsekventi uzspiest vienādu listi lielajiem pārvadāt, eh, pārvadātājiem un gaisa kuģiem un dirižabļiem. Tāpēc šai listē ir jābūt visaptvarošai, bet eh, koriģējamai. Un tāpēc paralēli E, dati, kas uzkrāti caur e, brīvprātīgo sistēmu, apmaiņa ar tiem arī notiek, un EIZA vadītais ekspertu tīkls varētu tādā veidā identificēt vajadzības pēc listes aktualizēšanas. Tāpat arī tiek skatīta iespēja konsultēties ar šo krātuvi. Ir nepieciešama dinamiska pieeja šai sistēmai, piemēram, Eh, regulāri ir jāicina organizāciju pārstāvji, uz kuriem varētu atteikties kāda starpgadījuma tips, ja tas ir nepieciešams. Un piektkārt noslēgumā regulas projektam ir jādod iespēja dalību valstīm un EIZā kopīgi dalīties ar informāciju, kas ir uzkrāta, jo nav normāli tas nosaukšu piemēru, ka šodien kāda dalībvalsts netiek detalizēta informācija par kāda starpgadījuma apstākļiem, kas būtu noticis tās gaisa, tā, gaisa telpā, apgalvojot, ka lūk, lidmašīna ir bijusi reģistrēta citā dalībvalstī. Un ir nepieciešams skaidrs riska priekšstats, taiskaitā lietotājiem, lai varētu to koriģēt. Lūk, ceru, ka šodienas viedokļi viedokļu apmaiņa dos mums iespēju identificēt tās vadlīnijas, pie kurām mums ir jāstrādā tuvāko nedēļu laikā. Paldies! You, Paldies, Devērāka kundze. Nākošais runātājs Al Kadraujī. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu uh, referents nevarēja būt kopā ar mums, tāpēc daži uh, vārdi no viņa puses un mūsu grupas vārdā. Pirmkārt, gribu pateikties referentei Devērakai par vairākiem ļoti svarīgiem punktiem, kas ir skatīti, taisa skaitā turpmāku taisnīgas kultūras stiprināšanu, lai veidot uzticēšanās veidošanu un nodrošinātu to, ka ziņošana par starpgadījumiem, kāpēc tās neseko eh, sodīšanas pasākumi. Tāpat arī rupjas nolaidības iekļaušana ir jāparedz šeit. Atgriezeniskās saiknes nodrošināšana tiem, kur ir ziņojuši, Eh, pār eh, incidentu ir būtiska. Tāpat arī svarīgi punkti, kas nav pietiekami skatīti darba dokumentā, un es nosaukšu divus pirmkārt. Mēs uzskatām, kā komisijas priekšlikums jau skata EASA prakses, piemēram, esošā ziņošanas sistēma, kas ir izveidota uh, Eh, balstoties uz regulām 5.9 un 2.16 un attiecīgi ieviešanas noteikumi. Man šķiet, ka EASA nav pietiekami iekļauta priekšlikuma sagatavošanā, un kā jūs zināt, Parlaments, Eiropas parlaments vienmēr ir uzskatījis EASA eh, eh, e par centrālo aviācijas autoritāti Eiropā, tāpēc mums vajadzētu pieturēties pie šīs jaunās likumdošanas un arī pie tā, ka EASA ir jāiekļauj un jādod iespēja sniegt savu pieredzi par jauno ziņošanas sistēmu. Otrkārt, mums ir jādomā par nekomerciālo aviāciju. Uh, E, šeit ir piedāvāts skatīt visus gaisa kuģus, bet netiek ņemta vērā nekomerciālās aviācijas specifika, piemēram, planieri, e, amatieru, e, lida, būvēti lidaparāti, ultravieglie lidaparāti, un es aicinu šos lidaparātus iekļaut. Tomēr viņu ziņošanas pienākumiem ir jābūt proporcionāliem potenciālajam riskam un izmantošanas veidam. Tas arī saskana ar vispārīgo aviācijas um, drošības stratēģiju EASA izpratnē. Un cerīgi mēs raugāmies uz turpmāko sadarbību. Paldies! Paldies! Kāčin kungs no liberāļiem. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Esmu sajūsmā par iespēju sadarboties ar Deveirakas kundzi, apzinoties iepriekšējo pieredzi un viņas pie, eh, pieredzi šajā eh, jomā, viņas pacietību un viņas sarunu vešanas talantu trilogos. Mana grupa būs konstruktīvs partners šajā ziņojumā. Paredzot gaisa satiksmes pieaugumu, mums ir jāpieliek pūliņi, lai varētu novērst negadījumus Kamēr negadījumu, kamēr avārija izmeklēšana notiek ļoti efektīvi, tomēr e, starpgadījumu ziņošanā vēl ir trūkumi. Mums ir jārīkojas proaktīvi, dalība valstīm ir jāsadarbojas vairāk, tad, kad ir runa par datu uzkrāšanu un analīzi. Taču uzskatu sadaļu par e, ziņošātāju aizsargāšanu ļoti būtisku. Dzīvojam laikos, kad darbvieta atrast ir grūti, un kompānijas ir gatavas e, veikt drastiskus pasākumus, lai atbrīvot no strādājošiem. Uzlūko atsevišķas zemo cenu e, kompānijas un norādas par degvielas izmantošanu, lai ietaupītu izmaksas. Mums ir skaidri jāparedza Eh, pasākumu tiem, kuri potenciāli pieņem dzīvību glābjošus lēmumus, lai novē, viņu nepieļautu nekādu sankciju izmantošanu pret šīm personām. Tāpat arī asociācijas, kuras gribētu vai nu tikt izslēgts no šīs likumdošanas eh, apjoma, vai arī noteikti jomas, par kurām ir jāzi, jāziņo. Esmu uh, runājis ar cilvēkiem un rūpīgi uzklausījis un domāju, ka li, kopīgi ar referenti līdz otriem debatēm komitejā mēs varēsim izskatīt šos jautājumus. Un uzskatu, ka jāaptver ir arī mazās aviācijas prasības. Viss, kas var lidot, var nokrist un izraisīt upurus, taču standarti, kas attiecināmi uz komerciālo aviāciju, ir maz noderīgi e, mazajiem lidaparātiem, planieriem, ultraviegliem lidaparātiem un tā tālāk. Cerīgi raugos uz sadarbību ar referenti, kā arī citiem referentiem. Paldies! Fosters kundze. Well, thank you very much. Paldies. Priekšsēdētāji. Paldies, Deveraks kundze. Un kā jūs atcerēsieties, es biju referēt par sākotnējo direktīvu 2003. gadā. Um, uh, Domāju, ka parlaments veids, ir paveicis ļoti labu darbu, un pirmoreiz mēs ieviesām obligāto ziņojumu viscaur Eiropā. Un arī mēs runājam par brīvprātīgās ziņošanas iespēju, ko jau darīja atsevišķas valstis, bet nu ir pagājuši desmit gadi un skaidrs ir tas, ka ir izveidojies modelis, kurā atsevišķas dalībvalsts uzskata par to, kas ir jāziņo, pat ja dažiem liktos skaidrs, kas ir, e, par ko ir jāziņo, piemēram, apvienotajā karalistē ziņojums skaits ir divreiz eh, garāks, eh, lielāks nekā Vācijā, lai gan eh, nozares apjoms varētu salīdzināt. Es negribu šeit kritizēt ne Vāciju, nevienu citu, bet pašreizējie noteikumi iespējams tiek interpretēti atsevišķi. To norādīja arī referents. Tāpat arī var piekrist jautājumam par taisnīgo kultūru, jo, ja cilvēki baidās ziņot par jebko, tad beigsies ar to, ka neviens neteiks vispār neko. Un pozitīvi ir tas, ka mēs ka mums ir bijusi ļoti laba taisnīgā kultūra, ziņošanas sistēma un arī pēc visām smagajām katastrofām mēs vienmēr esam spējuši tikt galā un pilnībā noskaidrot, kas tad īsti noticis, kas to izraisīja. Un atsaucoties uz Laitfrīd kunga komentāriem, gribu sacīt, ka šķiet, ka tiek izslēgta IATA, tad, kad mēs veidojam pirmo direktīvu, IATA nemaz nebija izveidota. Un šķiet, ka IATA netiek vispār iekļauta, un man nav skaidrs, kāpēc, eh, kāpēc tā, tā šeit eh, netiek minā, minēta. Man liekas, ka pietrūks sadarbības starp dažādām jomām, taču mēs jau esam. Mums jau ir bijuši jāta noteikumi un dažādi um, atbilstības pasākumi un, ja saraksts un pielikumi un ja esmu avio kompānija, tad man nav īsti skaidrs, pie kā tad man pieturēties. Vai nu mums ir drošības aģentūra, vai mums nav drošības aģentūras. Un ja mēs skatāmies, kā notiek dalībvalstīs, tad nacionālajām civilās aviācības autoritātēm būtu jārisina šis jautājums. Šeit būtu arī komisija savu lomu. Taču komisija, manuprāt, ir iesaistījusies dažādās citās jomās, pie kā būtu jāstrādā aģentūrai, taču viens otru šeit neizslēdz tās ir pirmās bāžas, dubultošanās jautājums. Tālāk drošības analītiķu tīkls. Tie, kas ir pārstāvēti šeit, tad es gribētu e, saprast, kas tad tiek iekļauts - piloti, dispečeri, inženieri, kurš, kurš ir ar savu lomu šeit, tālāk informācija jautājums. Dokumentā ir norādīts, ka tā ir jāsaņem strādājošiem atsevišķi. Es nezinu, kā tas varētu notikt. Tāpat arī sabiedrība jau tiek labi informēta ar eh, cauri IATA gada pārskatu. Tāpat eh, Eiropas uh, kopīgās drošības risks. Runājot par šo kopīgo drošības risku, manuprāt, tas varētu būt mazliet īpašs jautājums un gribētu uzdot jautājumu eh, par šo obligāto 30 dienu termiņu ziņošanai. Tas varētu prasīt mazliet vairāk laika un mums vajadzētu būt elastīgākiem. Tālāk brīvprātīgā puse, jo mums ir piektais pants oriģinālajā di direktīvā. Un mums vajadzētu izvairīties no tā, ka e, mēs nenonākam pretrunās, lai nebūtu brīvprātīga obligāta sistēma. Un mums, um, mēs pārņemam sistēmu, kas tika ieviesta 92. gadā apvienotajā karalistē, lai darbinieks varētu strādāt saskaņā ar savu pakļautības līniju Un mums ir jāpārdomā šie aspekti, kā tas darbotos visās dalībvalstīs, visās līdzsabiedrībās, un tas varētu būt lielisks preventīvs pasākums. Domāju, ka, un kā norādīja referente, Šīs ir lietas, kas mums ir jādara. Mēs nedrīkstam to veidot pārāk sarežģītu. Mums ir jāievieš tas, kas mums ir. Un gribu aicināt referenti iekļaut arī šos jautājumus. It īpaši tas attiektos arī uz komisiju. Un es domāju, ka kopīgi mēs varam nonākt pie pareiziem secinājumiem, jo mēs visi vēlamies nonākt pie pareiziem secinājumiem. Mēs vēlamies drošu aviācijas nozaru Eiropā, un mēs vēlamies, lai tā atbilst visaugstākiem standartiem, lai personāls brīvi varētu eh, ziņot par eh, notikumiem, eh, starpgadījumiem, kas varētu citos apstākļos kļūt par katastrofas cēloņiem. Un Gribu noslēgumā pateikties referentei un cerīgi raugos uz mūsu nākošo diskusiju. Paldies! Lichtenbergers kundze, atvainojiet, es eh, jūs izlaidu, jā, ir <laughs> um. britu saikne tāda. Uh, well, uh, is... Jā, manuprāt, uh Šī diskusija ir ļoti interesanta, aizraujoša. Paldies uh, referentei, kas uh, jau pauda pirmās idejas, jo patiesībā taču varētu domāt, ka visas iesaistītās puses uh, būtu ļoti interesētas, lai sistēma labi darbotos un lai, ja radā, rodas problēmas, tad tās tiktu atrisināts jau laicīgi, tātad īstenot prevenciju. Un tomēr, un tas parādās jau saņemot šo ziņojumus, redzam, ka uh, šeit parādās arī tādi iemesli, kas mums rada bāžas. Tātad parādās uh, šāda tā kā situācija, ka uh, netiek atzītas kļūdas uz ārpus, pat ja tās varbūt iekšēji tiek apspriestas, arī nav skaidrs, vai tas tā ir. Un šeit ir jāpanāk kultūras maiņa, jo tikai tādējādi varēs panākt drošības uzlabojums šajā jomā. Un um, to mēs varam mainīt, ja kļūst skaidrs, ka tas, kurš ziņo par problēmām, norāda uz problēmām, nesaskarsies ar kaut kādām sankcijām vai sliktāku situāciju. Un, protams, tagad ekonomikas krīzes apstākļos ir daudz vairāk iespēju uzņēmumiem izdarīt spiedienu uz saviem darbiniekiem. Dažkārt šis spiediens arī tiek anticipēts, darbinieki tā kā jau paši domā, ka viņi varētu saskarties ar spiedienu, un līdz ar to viņi nesadarbojas. Uh, Un tas, kas mums ir jāparedz, proti jānodrošina tie cilvēki, kas sniedz ziņojumus eh, un tādējādi dod būtiski ieguldījumu drošībā. Un tas, manuprāt, ir tiešām jānodrošina, jo pretējā gadījumā mēs te varam lemt, ko mēs gribam, tas neko nemainīs. Otrais punkts. Arī šo privāto lidmašīnu iekļaušana uh, Eh, rodas arī jaunas komerca eh, sabiedrības, līdzsabiedrības, tās ir jāiekļauj. Ja mēs vēlamies šeit pievienoto vērtību, tad tās ir jāiesaista. Bet šeit, protams, eh, rodas arī tāds kā psiholoģisks slieksnis, ir šķērslis, kurš tad labprāt runās liktu par sevi, par savu uzņēmumu, kurš tad labprāt konstatē uh, Uh, kļūdas, problēmas savā transporta līdzekļā. Es redzu līdzīgu situāciju ar um, uh, smagiem automašīnām, kāds brauc ar uh, nodilušām riepām un saka, nē, nē, nav jau tik traki, vēl jau var braukt. Tā tad ir tāda kā uh, noliekšana stratēģija, un šeit arī tas ir jāiesaista. Par noteikumiem noteikti mēs vēl ilgi diskutēsim. Ļoti svarīgi, protams, būs, kā dati tiek tālāk apstrādāti, un šeit, manuprāt, mums ir vispirms jāparaugās, lai nav tā, ka tas viss tādā necaurskatāmā katlā pazūd, kur tad uh, atbilstošā nozare var uh, izdarīt ieteikmi uz to, kas tad uh, tiek atklāts un ko var atkal noslēpt. Tas būtu fatāls rezultāts. Uh, Un tāpēc mums ir, piemēram, ļoti precīzi jānosaka, kāda uh, loma būs EASAI, IATAI un citām pusēm šajā procesā. Viņiem būs no tā ieguvums, bet, uh, acīm redzot, šajā jomā parādās tādi fenomeni, kas aizkavē to, ka cilvēki patiešām sadarbojas, apmainās ar informāciju un padara šo informāciju arī pieejamu. Šajā virzienā mēs arī izstrādāsim savus priekšlikumus un pēc tam, kad esmu tagad uzklausījusi referenti, šodien esmu droša, ka panāksim labu rezultātu. Paldies! Thank you, Mr. Kuhn. Paldies, Kūnas kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Tikai pāris piezīmes. Paldies referentei Kristīne Devērakai. Es domāju, ka drošības atgadījumu ziņošana civilajā aviācijā ir pamata nosacījums, lai vispār varētu īstenot vienotu Eiropas uh, gaisa telpu. Uh, Un es domāju, ka tā kapacitāte, kas mums tad būs pieejama, būs arī jāīsteno, jāizmanto nākotnē. Noteikti ir ļoti svarīgi, lai mēs šos uh, atgadījumus, uh, lai saņemtu informāciju par tiem, vai vienalga, vai tas notiek uh, apvienotajā karalistē vai Vācijā. Jā, apvienotajā karalistē laikam ir divreiz vairāk ziņojumu. Nu labi, tas par to vēl var diskutēt, kāpēc tur ir vairāk, bet tieši kas attiec uz tehniskām lietām Uh, atgadījumi, kam ir ietekme uz drošību, tie ir jāizvērtē. Un tad ir arī, protams, svarīgi, uh, kad uh, ir runa par ietekmi uz apmācību un uz konkrētiem darbiniekiem. Un te ir jautājums par to, kā nākotnē rīkoties, kā var rīkoties ar šiem funkcionālajiem gaistāpus blokiem un jādomā par to, kādā virzienā vēlamies iet. Uh, Un šeit uh, ir jāizvērtē uh, šie ziņojumi un um, jāsagaida, protams, zināms sekas dalību valstīm. Un tikai tad uh, aviācijas drošības kontekstā uh, kaut kas tiks panākts un mēs varēsim labāk pārvietoties vienotajā gaisa telpā. Paldies! Thank you, Mrs. Maisner. Paldies, Maisners kundze, lūdzu. Jā, paldies. Es izteikšos pavisam īsi, jo daudz kas svarīgais jau tik pateikts. Man eh, šeit eh, ir ļoti svarīgs, kā to jau minēja referente, lai no paša sākuma jau uh, tiktu analizēti kārtīgi šie dati par um, atgadījumiem, un tas ir skaidrs, kā aviācijas apjoms pieaug, un ir jā, jāiekļauj šeit visa veida uh, lid objekti. Uh, Um, Nu jā, ir tiešām svarīgi iesaistīt visus, bet uh, saglabāt šeit proporcionalitāti. Tas jau arī tika uzsvērts. Protams, lielajām lidmašīnām, protams, ir lielāks iespējas veikt preventīvas pasākums, un tas ir ļoti atšķirīgi no privātajām mazajām lidmašīnām, kur, protams, arī jānodrošina drošība, bet es uh, pieņemu, ka tas viss tiks saprātīgi un līdzsvarot izstrādāts. Paldies! Mr. Kama. Krāmerkungs, Maikl. Jā, es gribēju tikai norādīt uz vienu lietu, ka mēs sakojam jau ilgāk, ja nemaldos pirms trim gadiem, es jau uzdevu jautājumu komisijai par šo lietu, bet viņiem nebija nekāds jēgas par to. Uh, ir runa par uh, indīgu gaisu kabīne, un uh, pēdējā laikā esam biežāk par to dzirdējušie, un ir gadījušies gandrīz jau uh, avārijas uh, gadījumi, uh, Uh, jo piloti principā bija gandrīz bez samaņas, viņi knapi varēja nolaisties, tāpēc, ka bija šī inde kabīnas gaisā, un šis temats uh, arī ir svarīgs, šeit grib minēt Vācijas Bundestāgu, Vācijas uh, transporta ministrs, kas nav zaļo draugs, uh, Vācijas Bundestāgā tomēr teica, ka tur kaut kas ir jādara, un tur Eiropai ir jārīkojas, jo mums uh, gan vēl nav vienotās Eiropas debesis, bet mums ir um, lidmašīnas, kas tiek izmantotas visur, ne tikai Vācijā, Francijā, bet arī citur. Tātad eh, šis jautājums skar visus, arī Eiropu, un komisija jau trīs gadus saka, ka tur nav nekādu problēmu. Nu tā, Tātad, pirmkārt, mums nav skaidras definīcijas Eiropā, nav tādas uzticamības, tiek ziņots kādreiz par gadījumu, citreiz netiek ziņots, nav zināms, cik smags ir šis atgadījums, tur ir e, tabula un tiek teikts, ka nekas nav noticis, un tad var turpināt kā līdz šim. Tātad ir jābūt saistošai skaidrai definīcijai Eiropā, un tas vēl trūks, un tur komisijai kaut kas ir jādara, nevis jāgaida, kad. Uh, uh, kaut kas notiks. Tātad cerams, ka nebūs tā, ka kaut kam ir jānotiek, lai komisija sāktu rīkoties. Mums šeit ir jābūt skaidrai, uzticamai situācijai un definīcijai. Uh, Un uh, ir uh, viss jānoskaidro, un nevar būt tā, ka komisija vienkārši klusē. Arī Kalasa kungs, mani jautājumi, jūs droši vien zināt par šiem jautājumiem, jums tur ir jāuzņemas iniciatīva, jo šobrīd pastāv milzīgs risks, uh, un ka tiek pieļauts, ka ir šāds gaiss kabīnē pieļaujams, kur ir inde. Tātad, arī um, piloti pie mums ir bijuši ziņojuši par šādiem gadījumiem, un tas viss izskatās ir pieļaujams. Protams, tas viss vēl ir galīgi jānoskaidro, bet kad uh, pirms notiek šādi gandrīz jau ārkārtas gadījumi, ir uh, jādara kaut kas, un tāpēc jautājums komisijai, ko jūs tur darāt, un arī varbūt referentei aicinājums to šeit iekļaut, uh, jo tas ir tāds aspekts, kas mūs ļoti satrauc. Thank you very much, Mr. Paldies! Un tagad Kornelis kungs komisijas vārdā. Thank you very much, Mr. Chairman. Well, first... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu pateikties devēja rakstskundzei par lielisko darbu dokumentu, kurā ir skaidri norādīts, kādi tad ir galvenie regulas punkti un izaicinājumi. Pirmkārt, otrkārt, gribu pateikties deputātiem, kuris teicās šodien, un par to, ka viņi pieminēja ļoti būtiskus parlamentam jautājumus. Kā jau to norādīja tīpaši Fosters kundze, šajā jomā ir sagatavota likumdošana, kura darbojas jau gadus desmit, tātad mēs neveidojam nekādu jaunu politiku, bet mēs uh, apstiprinām to, ka atgadījumu ziņošana ir uzskatāma par ļoti būtisku elementu e, kopīgajā drošības politikā, it īpaši, ja mēs runājam par risku izvērtēšanu un konkrētu un būtisku informāciju par to, kurās jomās var saskarties ar riskiem. Un esam gandarīti par to, ka ik viens, kurš izteicās šodien, pozitīvi vērtēja atgadījumu ziņošanas politiku. Šīs regulas mērķis nav izgudrot kaut ko jaunu, bet uzlabot esošo sistēmu vairākās jomās. Padarīt to darboties spējīgu un noderīgāku drošības politiku arī. Un šie punkti ir deputāti jau pieminēti, un es gribētu pasvītrot četrus. Pirmkārt, jautājums par taisnīgo kultūru, vidi, kurā aviācijas profesionāļi ir gatavi ziņot par atgadījumiem, tā skaitā viņu pieļautajām kļūdām, un tas ir būtiskākais taisnīgās kultūras jautājums. Komisija aicina piekļaut vairākus pasākumus, kas aizsargātu aviācijas profesionāļus no sankcijām, lai varētu mudināt ziņošanu. Tas nepiešķira pilnīgu imunitāti, bet tiek atsevišķi izcelts rupjas nolaidības gadījums. Tāpat arī ir paredzēti gadījumi par vajāšanu vai sankcijām no valsts vai e, darba devēja puses, un arī struktūra, kas izveidota, kuros e, darbinieki var vērsties e, nepatiesas atbrīvošanas vai citu sankciju gadījumā. Gribu sacīt, ka šis e, pasākums ir viena no visizaicinošākajām diskusijām, kāda ir notikusi ar dalību valstīm, un mēs esam konstatējuši, ka varējām rast e, drīz kopīgu valodu un ir būtiski uzturēt šo taisnīgās kultūras daļu. Otrais eh, būtiskais priekšlikuma elements ir izveidot eh, labu sistēmas izmantošanas mehānismu. Šajā sakarā mēs iekļaujam pienākumu analizēt uzkrāto informāciju un veikt pēcdarbu, tai skaitā korektīvām vai preventīvām darbībām, lai trūkumus novērstu šīs prasības nebija iekļautas esošajā direktīvā, un mūsuprāt, tas ir viens no iemesliem, kāpēc sistēma nespēja pilnvērtīgi darboties esošajā likumdošanas ietvarā. Treškārt, ir paredzēta labāka informācijas apmaiņa mm, gan starp dalībvalstīm, gan ar EASA. Šobrīd informācija netiek pilnībā e, izplatīta. E, E, jo ir gadgadījumi, kas ir notikuši vienas valsts gaisa telpā, bet tiek ziņoti reģistrācijas valstī. Tāpat arī EASA nesējam informāciju par visiem gadījumiem, tāpēc ir aicināts iekļaut nosacījums, lai risinātu šos jautājumus. Un kā jau vairāki deputāti norādīja, EASA loma ir būtiska arī atgadījumu ziņošanā. Vēlos pasvītrot, ka nepastāv pretrunas starp šo regulu un esošo jauno tehnisko ieviešanas regulu, eh, kas stājās spēkā 8. gadā un kas atsevišķos gadījumos ir ar ziņošanas prasībām, bet ar ļoti specifisku jomu. Nepastāv pretruna starp abām, bet tās viena otru papildina, un ar šo regulu tiek veidota visaptveroša horizontāla sistēma. Turpinot uh, direktīvas ieviesto, kura ir, ir pastāvējusi uh, līdz šim. Tāpat EASA um, iegūst centrālāku lomu šajā sistēmā. Pirmkārt, nodrošinot piekļuvu visiem ziņojumiem caur databāzi, otrkārt, piešķirot uh, analīzes un pēc darba lomu. Visā, kas ir saistāms ar lidotspēju, certificēšanu, tiek skatīts EASA un visbeidzot veidojot drošības analītiķu tīklu. Eh, kura EASA būtu kā eh, šī tīkla sekretariāts. Un visbeidzot, papildus veiktajam darbam dalībvalstīs un aviācijas nozarē šis tīkls eh, tiks uh, izveidots Eiropas Savienības līmenī, piesaistot dalību valstu ekspertus un koordinatorus no ESA, un mēs eh, veidosim skaidrus darba paraugus Eiropas Savienības līmenī. Komisija ir pārliecināta, ka šis priekšlikums eh, palīdzēs nākotnē novērst gaisa satiksmes incidentus un labāk nodrošināt pasažieru drošību. Un mēs ceram, ka no tā labumu gūs visi iedzīvotāji. Varbūt vēl viens punkts, ko es nepieminēju, papildus jau deputātu pieminētājiem un taisnīgo kultūru e un EASA, vairāk deputāti jau runāja par mazo aviāciju. Es uh, saprotu, ka vairāki deputāti piekrīt, ka šī aviācijas joma arī ir jāaptver, un mēs piekrītam, ka tik tiešām veidojot mazāk priekšrakstus saturošu regulu, mums vajadzētu uzlikt vairāk atbildības profesionāļiem, pilotiem, un tāpēc ir jāņem vērā visi atgadījumi jāatgādina atgadījumi un jādara tas proporcionāli, jo vie, maza vieglā uh, lidmašīniņa nav tas pats, kas eh, liels uh, komerc laiders. Un arī ats, attiecīgi jākoriģē šeit ir citas prasības un ziņošanas biežums. Domāju, ka esmu izklāstījis visu no savas puses. Paldies, priekšsēdētāji! Un tomēr, Kornelis kungs, jūs neatbildējāt uz Krēmer kungu uzdoto jautājumu. Turpināsiet? Chairman, sorry. Ā, priekšsēdētāji, atvainojos. Par, sal, par gaisa kvalitāti lidmašīnas salonā. Atbildot uz nesenu parlamentu jautājumu. Šī atbilde nozīmē to, ka mēs esam konsultējušies ar EASA un viņi ir pētījuši šo jautājumu pat veikuši mērījumus um, lidmašīnās un šobrīd uh, slēdzieni vēl nav pilnībā sagatavoti, jautājums tiek pārskatīts, šobrīd nekādas darbības vēl netiek paredzētas, jo nav pietiekami daudz elementu um, ekspertu rīcībā, lai skaidri norādītu, kas būtu kas būs darāms, bet elementus aizvien vairāk uzkrājot, ASA eksperti varēs sagatavot konkrētus slēdzienus, apzināmies, ka šis jautājums dažās dalībvalstīs varētu būt visai jūtīgs bet par atgadījumu ziņošanu runājot, tāds ziņojums, kā eh, gaisa kvalitāte pasažieru salonā, lidmašīnas salonā ir jāiekļauj starp citiem ziņošanas punktiem, un tas varētu būt labs piemērs tam, kur ziņošana ir nozīmīga politikas attīstībai. Es redzu, kā Krena kungs, protams, ka vēlas uzdot jautājumu. Pavisam ātri. Tas nav atsevišķu uh, dalībvalstu jautājums un problēma. Tikai atsevišķās dalībvalstīs tas tiek uh, normāli izmeklēts un citās tas tiek ignorēts. Vai te jūs gaidīsiet, kad notiks kāds atgadījums un tad tikai jūs aktīvi sāksiet darboties? Jau trīs gadus mēs cenšamies kaut ko panākt un arī piloti, kas par to runā, viņi saskars ar diskrimināciju, viņiem ir jābūt ļoti drosmīgiem, lai vispār par to runātu. Uh, Tāpēc jums tas ir jāizmeklē, un tāpēc cilvēki par to nerunā, jo viņiem bail zaudēt darbu. Mēs nevaram vairs gaidīt, negaidiet, lai notiks eh, līdz notiek negadījums. Tad jūs būsiet līdzatbildīgi, to es te šeit publiski pasaku. Komisija vēlas vēl kaut ko atbildēt? Nē. Es eh, tātad vēlētos vēlreiz noskaidrot, ko jūs teicāt. Tātad salona gaisa kvalitāte būs eh, vienas no ziņošanas punktu sastāvdaļām. Divēraks kundze. Paldies, priekšsādātāji. Paldies eh, par pirmajiem komentāriem, kas parāda, kā šis jautājums mūs interesē visus un lai padarītu šo tekstu maksimāli efektīvu. Par pielietojumu sfēru. Ir jārod līdzsvars, jo pilnīgi skaidrs, ka šis, šī regula ir jātiecina uz visu aviāciju, un, protams, nevar vienādi noteikumi būt lielajiem gaisa kuģiem un mazajiem ultravieglajiem lidaparātiem un eh, planieriem. Pār gaisa satiksmes drošības aģentūru runājot, protams, mērķis nav izslēgt EASA, kas ir ar centrālo lomu. ESA bez tām. Uh, vada Eiropas analītiķu tīklu, kas, manuprāt, varētu būt ar centrālu lomu analīzē, un mums visiem būtu jāstrādā kopīgi, lai ik viens savu lomu varētu īstenot. Mēs visi varējām piekrist tam, ka jāpiešķir maksimāla protekcija tiem, kuri mums uzticas, vienkārši tāpēc, ka viņi izpratīs savas kļūdas. Piemēram, ja pilots skaidri zina, ka viņam šāda pasargāšana pienāksies, un, ka š, un mēs tādā veidā varēsim nodrošināt taisnīgu kultūru, kā arī, kā to pieminēja Werners Kūns, iet loģikā līdz galam un nodrošināt datu analīzi. Krāmerkungs par jūsu pieminēto incidentu man šķiet, ka ekspertiem vajadzētu lemt, vai to iekļaut listē vai nē. Bet katrā ziņā tas tiks iekļauts sarakstā un nevis regulākā tādā, bet nu, šis saraksts būs da, pielikums regulā. Lūk, es ceru, ka mēs nonāksim pie spēcīgas parlamenta pozīcijas un tas palīdzēs stiprināt gaisa satiksmes drošību un katrā ziņā paldies par jūsu devumu. Paldies! Iepazīstināšu jūs ar grafiku. Tātad ziņojuma projekta izskatīšana ir paredzēta 17. jūnijā. Tad mēs vienosimies par grozījumu iesniegšanas datumu, un tas šobrīd ir noteikts kā 27. jūnijas. Ir paredzēts 17. septembrī balsot mūsu komitejā un plenārsēde oktobrī vai novembrī, par to vēl vienosimies. Tātad 17. jūnijā izskatīsim ziņojumu, 27. jūnijas grozījuma iesniegšanas termiņš un 17. septembrī balsojam komitejā. Paldies! Paldies, Devērakas kundzei! Nākamais darba kārtības punkts ir florētās siltumnīca efekta gāzes. Par ņokungs ir referents, tas ir NV komitejas ziņojums, kas ir atbildīgā komiteja. Uh, Laitfrīda kungs, Alka Drauja kungs eh, runās kā ēnu referenti. Paldies, eh, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Žils Pērņo lūdz atvainot viņu prombūtni, viņš ir atzinis, un tāpēc es prezentēšu viņa atzinumu vadlīnijas pār šo regulu. Kā jūs zināt, florēto gāzu emisijas eh, un Eh, to daudzums ir 23 eh, tūkstošais augstāk nekā CO2. To, to ir pieaudz kopš 92. gada. Savukārt pārējo siltumnīca efekta izraisošo gāzu apjoms ir samazinājies. Ņemot vērā 50. Eh, gadam nospraustos mērķus CO2 emisijas, tā skaitā florēto gāzu emisijas, ir jāsamazina pa 72 līdz 73 procentiem līdz 30. gadam. Neatvainojos līdz 50. gadam, lai varētu mazināt eh, klimata sasilšanu un tā mm, temperatūras pieaugumu pa diviem grādiem. 12. gadā tika pieņemta regula, kā arī pasākumi pār florēto gāzu apstrādi e, pēckalpošanas laika beigām un regula piedāvā pakāpeniski mazināt florēto gāzu laišanu tirgu, lai samazinātu e, siltumnīca efekta gāzu apjomu un arī mazināt tirgu iekārtu skaitu, kas satur florētās gāzes. Runājot par transporta dimensiju, komisija piedāvā paplašināt pilotojumu sfēru iepriekšējam regulējumam un iekļaut e, necaurlaidīgumu kontroli, noplūdes kontroli, reģistru izveidošanu, kā arī pasākumus, kas attiecas uz um, pasākumiem smago auto un saldēšanas uh, piekāpju gadījumā. Tas attiecas uz zālēm AFC 134A un citām gāzēm uh, freonu veidi, kas tiek izmantotas uh, uh, refrižeratoru furgonos, uh, pat paredzot šo vielu pilnīgu aizliekšanu. Eiropas parlaments savā, regulā, eh, savā rezolūcijā aicināja komisiju veikt pasākumus, lai mazinātu fluorēto gāzu ražošanu un izmantošanu. Eh, no vienas puses var uzskatīt, ka komisija ir ņēmusi vērā šo aicinājumu, tomēr uzskatu, ka pielietojas sfēru varētu paplišināt īpašu uzmanību pievēršot veicamības pasākumiem. Runājot par eh, necaulaidīgumu kontroli, priekšams attiec tikai uz ierobežotu transporta daļu. Konkrēti domājot par eh, kravas auto virs 3,5 tonnām un refrižerātoru furgoniem. Un, eh, pat, Tāpat eh, šobrīd ir izslēgti vieglie kravas auto zem 3,5 tonnām un konteineri, kas eh, pārvietojas Eiropas Savienībā. Vēl jo vairāk šāda uh, ierobežota pieeja varētu izrādīties diskriminējuši vienam tajā pašā nozarē. Gribu atgādināt, ka dzelzceļa un jūrniecības nozares jau ir domājušas par florēto gāzu samazinājumu. Tomēr vajadzētu paredzēt jūras nozarei specifiskus likumus, kā piedāvā komisija. Un, ja mēs runājam par necaurlaidīgumu kontroli, tad uzskatu, ka e, florēto gāzu ierobežošana šobrīd no 20. gada tā samazināšana varētu izraisīt e, pārāk lielas izmaksas uzņēmumiem, e, nenodrošinot e, ievērojamu vides aizsardzību. Citi pasākumi būtu jāparedz e, tai skaitā reģistra īstenošana. Runāšot par aizvietojošām gāzēm transporta nozarē, 12. gadā jau komisija ziņoja par problēmām ar atsevišķām gāzēm, kavējot maka direktīvas spēkā stāšanos. Runājot par florēto gāzu sajaukumu, kas tika paredzēts kā vidēja vai īstermiņa risinājums, šobrīd tāds tiek veidots. Un šajā sakarā Žils aicina padarīt uh, termiņus elastīgākus pirmajā laikā un šī perioda beigās pārvērtēt rezultātus, lai varētu termiņus koriģēt, ja tas ir vajadzīgs. Noslēgumā Žils pasvītro, ka aizvietošanas gāzu, kā arī tos enerģētiskā snieguma izvērtējums ir jāpārskata atsevišķi aizvietotā ir viegli uzliesmojoši un var radīt papildus riskus eh, satiksmes negadījumu gadījumā. Par enerģētisko kopējo sniegumu runājot arī, tas ir jāpārvērtē, lai e, nepalielinātu CO2 izmešu skaitu. Grozījuma iesniegšanas termiņš 26. aprils, ties tiek skatīti komisijā 29. maijā, balsojums 30. maijā komitejā un visdrīzāk plenārsēdē septembrī. Lūk, no manas puses tas ir viss. Thank you very much, Mr. Paldies Alkadrauja kungam par to, ka bijāt uh, žils. Jūs lieliski nolasījāt žilu teikto. EPP Bankkungs. Köszönöm szépen, elnök úr. A... Paldies, priekšsādātāja kungs. Šis regulas priekšlikums ir būtisks solis ceļā uz cīņu pret eh, globālo sasilšanu. Un eh, komisija savā ziņojumā ir uzskaitījusi tos priekšlikumus, kurus mums vajadzētu īstenot. Bet eh, debatas galvenokārt skar tādas jomas, kurās mēs varētu samazināt laika grafiku. Varbūt, ka par laika posmu vajadzētu runāt līdz 20. gadam, un šobrīd galvenās ir trīs jomas. Vai mums vajadzētu kaut ko sasteigt vai nē? Tiek runāts arī par jaunāko zinātnes un tehnoloģijas sasniegumu izmantošanu, un tomēr tā saucamās aizvietotāja gāzes nav attīstījušās pietiekam ātri, lai tām pilnībā izslēgt florētās siltumnefekta gāzes. Un komisija arī runā par agrīnu šo gāzu palaišanu tir, tilgu, tirgū. Runājot par šīm trīs jomām, tad vēlētos parunāt par pirmo, tā saucamie neliela izmēra dzesēšanas iekārtas. Diez vai būs reāli par gala termiņu atrunāt 20. gadu. Mēs arī nezinām, kas notiks tuvākajā nākotnē un iespējams, ka pavisam drīz parādīsies tādas alternatīvas vai aizvietotāja gāzes, kuras būs nebīstamas, nebūs viegli uzliesmojams, to mēs nezinām. Nākamais, runājot par ražošanā izmantojamām dzesēšanas iekārtām. Patiesībā arī komisijai nav skaidrs, ko tā ar to vēlētos atrunāt. Viņa sākotnējā dokumentā parādījās agrīnāks termiņš, kurš vēlākos periodos tika pamainīts jo komisija uzskata, ka šādas tehnikas ieviešana līdz 20. gadam būtu adekvāta. Tas vienkārši nav iespējams. Kaut arī pārtiks ražotāji varbūt būtu gatavi 20. gadā pilnībā atteikties no vecajām dzesēšanas gāzēm, diez vai tas būs piemērot citiem. Runājot par transporta līdzekļu dzesēšanu, šeit eh, parādās arī tādi piemēri, kā kā piemēram, ja tiek pieprasīts mīnus 50 grādu Celsija dzesēšanas līmenis, tad eh, šobrīd vēl nav komerciāli pieejams citas gāzes, kas būtu pietiekami efektīvas. Progress, protams, notiek, un eh, tomēr, piemēram, vidusjūras reģionu Baltijas, valstīs joprojām tiek pārdots aprīkojums, kurš eh, šobrīd ir it kā aizliegts, jo tās vēl joprojām satur fluoru. Un eh, šādu dzēsēšanas iekārtu nomaiņa būtiski palielinās eksploatācijas izdevums noteiktos līdzekļos un noteiktos transporta līdzekļos un noteiktos autoparkos. Tāpēc es uzskatu, ka ja mēs vēlamies palielināt desmitkārtīgi šo uh, potenciālu. Tas varētu darboties mazajos operatoros, bet lielajos pārvadātājos nē. Ar to vēlējos pateikt, ka mums ir vēl daudz jāstrādā. Un tagad Maisners kundze vārds. Jā, paldies. Liels paldies par ņokungam, e, kā referentam. Tiešām ir tā, ka ka šīs florētās gāzes ir tikai 2% no tagadējām siltumneftes gāzēm, bet šī sadaļa pieaug un jāsaprot arī, ka tām ir liels potenciāls uzsildīt atmosfēru lielāks nekā CO2. Un tāpēc šis priekšlikums daudz, kas jau tika pateikts par transporta līdzekļu jomu, par transporta jomu, šeit tātad ir galvenokārt runa par kondicionieriem un dzēsēšanas iekārtām, jeb saldētavām. Uh, bet tas attiec arī uz dzelzceļu un uh, līdmašīnām. Mēs varam uh, piesaukt šeit vēl dažādus veidus, transporta veidus, kur tiek izmantot šīs florētās gāzes, un tās vajadzētu pakāpeniski aizstāt, jo tās tiešām ir bīstams. Būtiski ir padomāt, uh, kādus transporta līdzekļus šeit vajadzētu iekļaut, un tika jau norādīts uz to, ka gan referents uh, vai referenta aizstājējs, uh, un arī tautspartijas kolēģis uz to norādīja, ka jāņem vērā šeit īstenojamība. Tātad jāraugās, kā tas ietekmēs tirgu, ja mēs pateiksim, jums jāaizstāj šī, šīs gāzes līdz tam un tam gadam, kā tas ietekmēs MVU, par to taču mēs vienmēr domājam Eiropas stratēģijās. Tātad mums ir vajadzīgi realistiski dati, uh, Kā to reāli varētu īstenot? Svarīgi un pareizi, manuprāt, ir arī tas, ka referents piedāvā ik pēc pieciem gadiem veikt pārskatīšanu. Tas, manuprāt, ir labi, jo, ja jau mēs sakām, ka ir šāds te riska potenciāls, mums ir jāroda alternatīvi vidē draudzīgāka veida, tad ir pārātīgi prasīt ik pa pieciem gadiem šādu uh, ziņojumu. Un um, tas jau tika teikts, ka jāpārbauda šīs alternatīvas. Mērķim ir jābūt attiecībā uz emisijām visu transporta sektoru uh, tādā saprātīgā veidā uh, padarīt nekaitīgāku un arī Matjo Grošs. Uh, um, baltā grāmatā ir šie mērķi, un šis priekšlikums var dot ieguldījumu šajā kopīgajā mērķī. Paldies. So Taylor, you're next, you want... Taylor kungs, jūs esat nākamais. Jūs vēlaties runā bez mikrofona runātājs. There we are. Just have a quick sip. Sorry about this, everyone. Yes, it's... Jā, tiešām saule spīd karsti un ūdens mūs visus valdzina. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es atvainojos, ka es nedzirdēju iepriekš debatēs izskanējušo, un tomēr man ir ārkārtīgi liels prieks. Pavisam īsumā jūs iepazīstināt ar manām domām par šo ļoti svarīgo ziņojumu. Tātad par fluorestēto siltumnīcas gāžu regulu. Es e, domāju, kāpēc mēs vispār par to runājam transporta komitejā, kad es sapratu, ka tur runa iet par traileriem, par dzēsēšanas iekārtām transporta līdzekļos un piekabēm. Tā tad runājot no transporta viedokļa, eksploatācijā šīs gāzes eh, transporta līdzekļos dara ko? Piemēram, un kādā veidā var notikt šie, šo gāzu noplūde, ja mašīnas ritenis pēkšņi saskarās vai iekrīt bedrē un līdzīgi. Vēlētos varbūt runāt par divām jomām. Pirmais ir e, pakāpeniska atteikšanās no šīm gāzēm. Šajā punktā vēlētos pieminēt, ka Poņo kunga iesniegtie grozījumi ir saistīti ar zināmu risku. Kāpēc? Vai nav tā, ka mēs apņemsimies pārāk daudz šajā pakāpeniskas atteikšanās fāzē? Es uzskatu, ka NV komitejas referenta Beka Einhauta un otra vidas komitejas grozījuma iesniedzēja idejas ir reālākas un vairāk sasaucās ar komisijas priekšlikumu. Tātad, kā jau teicu, Eikauta un Lainera kunga ieteikumu pārsniegšana ir pārāk ambicioza un nesasaucās ar reālo dzīvi. Domāju, ka mums vairāk vajadzētu doties uz pilnīgu aizliegumu transporta sektorā. Aizliegumu tādā ziņā, ka ja mēs vēlamies samazināt eh, šo floricēto siltumnīca efektu gāzu iespaidu uz klimatu, tad mums ir jādodās uz pilnīgu aizliegumu. Un es domāju, ka transporta federācija noteikti nāks klajā ar priekšlikumu, ka uh, dzēsēšanas sistēmas piekabēs būs pilnībā aizliegts šādās, gā, šādu gāzu sastāvā e, no 20. gada un dzēsēšanas mašīnās no 25. Un runājot par dzelzceļu un jūras transportu, tad arī šeit šis skaitlis varētu būt kaut kur sākot ar 25. gadu. Un par autobusiem arī gads vēl nav atrunāks. Es e, būšu priecīgs dzirdēt to, kas vēl diskusijās ir atlicis runājams. Paldies, Zīles kungs! Vai jums arī ir jāveldzējās ar ūdeni, ja jūs esat gatavs runāt uzreiz? ECR grupa saka Zīles kungs, e, protams, iestājas par klimatām draudzīgāku alternatīvu, un tomēr šai pārējai ir jābūt gan tehnoloģiski, gan zinātniski pamatotai, un budžetā nedrīkst uzlikt papildus ekonomisko pienākumu MVU. Vispirms eh, tā tad eh, šī te pakāpeniskās pārējas fāzes pātrināšana. Mēs eh, iestājamies pret jau kāda veida priekšlikumiem šo fāzi pātrināt, jo šobrīd, kā jau jūs teicāt, florēto siltumnīca efektu gāzu maisījumu ar mazāku GSP vēl nav pieejami tik lielā mērā, lai tas būtu ekonomiski pamatoti. Un e, arī tirgu tās nav pieejamas. Runājot par patreizējā aprīkojuma aizliegumiem, es piekrītu referentam, ka piecām tonnām šāds aizliegums būtu būtu būtisks apgrūtinājums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Par referenta ideju šeit iekļaut arī autobusus un eh, smagās automašīnas, kas ir zem 3,5 tonnām. Mēs atbalstam šo priekšlikumu, mēs, protams, varam uzmanīgi izvērtēt, vai tam būs vai nebūs ekonomisks sloks MVU. Un tagad par deleģētajiem aktiem. Tas eh, vienmēr ir ārkārtīgi delegācija jautājums, un tas pats attiecas arī uz šo ziņojumu. Piektajā pielikumā atrunātās maksimālās devas par to, kā e, pamazām atteikties tirgu no šiem daudzumiem, tāpēc mēs uzskatām, ka 19. punktā atrunātais ir jāpatur. Priekšstādātais Fosters kundze. Paldies, priekšstādātāja kungs! Zīles kungs jau uzsvēra to, kas ir svarīgs mūsu politiskajai grupai par pakāpenisko pārēju, vēlējos tikai piebilst pāris aspektus laika termiņā. Mēs eh, lielā, lielā mērā esam atkarīgi no saldētiem dārzeņiem, bet, eh, piemēram, kā būs ar eh, cilvēkiem domātu pārstādīšanas orgānu transportēšanu. Patiesībā alternatīva šobrīd nemaz nav tik daudz. Tagad eh, par konteineriem. Par konteineriem kā tādiem un nevis par piekabēm. Es uzskatu, ka būtu adekvāti iekļaut arī konteinerus. Un, eh, protams, ka vidas komitejai varbūt būs nedaudz cits viedoklis, bet mēs varam pastāvēt pie savējā. Un visbeidzot par laika grafikiem. Sestajā grozījumā runa iet par pieciem gadiem un citos grozījumos par 11. Tātad grozījumos ir pretrunas. Mēs tomēr uzskatām, ka pieci gadi ir pārāk īs laika periods, bet vispārīgos vilcienos kolēģi jau šeit daudz no mūsu teikt gribētā ir pateikuši. Priekšsēdētājs Rekeikungs. <coughs> Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu uzdot jautājumu komisijai. Nezinu, vai tie būs būtiski, bet katrā ziņā ziņ, ziņkārība manī tas vieš. Pirmkārt, ziņojums par florētajām gāzēm, par ko mēs runājam šodien, un ziņo jums par um, Eh, hidrofluorētām gāzēm, kas tiek aizliegtas, lai aizsargātu um, ozonslāni, kā tas ir saistīts. Otrkārt, ko pārstāv transports šo gāzu izmantošanā kopumā? Konkrēti runājot par saldējumam iekārtām. Un trešais jautājums, vai Kondicionēšanas sistēmas individuālajās automašīnās ir arī šeit iejauktas, un vai to iekļaušana būtu būtiska attiecīgiem tematam. Groškungs. Jā, Jā, es varu pavisam īsi izteikties jo jautājums par uh, personiskajām automašīnām jau tika uzdots, to uzdev Rikē kungs, un attiecībā uz uh, šīm uh, florētajām gāzēm vispār. Mans jautājums komisijai ir, vai ir aprēķināts konkrētās izmaksas, eh, cik izmaksās šie pasākumi, jo vieni saka, ka tas ir pārāk dārgi dažiem, un citi saka, ka tas nemaz nav tik dārgi, uh, Nu, šeit vajadzētu tādu objektīvu viedokli saņemt. Otrakārt, kas attiec uz alternatīvām, gribētu uzzināt, vai alternatīvas, kas ir piedāvātas, visas tiek uzskatītas par uzticamām, jo šeit arī parādās dažādi jautājumi attiecībā uz drošību no vienas puses un no otras puses arī veselību. Un treškārt, no tās pieredzes, kas mums ir, eh, pieņemot eh, likumdošanu par tehnoloģijām, man vienmēr ir uh, bāžas, ka ja mēs nosakām termiņus, skaidri nezinot, kas tagad ir iespējams, uh, vai tā nebūs tāda likumdošana, kas uh, pēdējā brīdī būs ātri jāsūta atpakaļ vai vienpusēji jāmaina. Es katrā ziņā gribētu, lai komisija tos termiņus, kurus tā ir piedāvājusi, arī izskaidro, um, balstoties uz īstenojamību un tehnoloģijas pieejamību. Es domāju, ka uh, Mums tas visiem ir diezgan grūti izprotams. Un tad, kad ir šādi uh, ziņojumi, ko ir iesnieguši nozars pārstāvji, tie bieži vien ir pretrunīgi šajā jomā, un tad mums nav vienkārši šādā gadījumā uh, pieņemt korektu, labu likumdošanu. Tāpēc es uzskatu, ka šeit mums uh, noteikti jāgaida skaidrs atbildes no komisijas vēl pirms lemjam. Before... Paldies pirms. Pa, paldies. Pirms es dodu vārdu komisijai, es eh, vēlētos varbūt apkopot dažu kolēģi izteiktos komentārus. Pie tām tas neatiecās tikai uz transporta komiteju, tas attiecās vairāk uz veselības jautājumiem. Arī mani vēlētāji ir nobežījušies, piemēram, par asmāteķu lietotojiem inhalatoriem, kuri arī izmanto tādu pašu tipu gāzes. Līdz ar to šis jautājums ir daudz plašāks nekā tikai transporta joms skarošs. Būtisks jautājums, ko pieminēja vairāki kolēģi, ir kāds būs ietekmes seku novērtējums, vai tāds ir ticis veids, vai tāds tiek veikts, cik tas maksās. Reinerkungs, jūs esat no eh, klimata izmaiņu ģenerāla direktorāta komisijā. Jā, lūdzu, vārds jums. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tā tad Deputāti mums uzdeva veselu virkni ļoti konkrētu jautājumu, un mēģināšu uz tiem atbildēt arī pēc iespējas konkrētāk. Un eh, tomēr vēlētos eh, vispirms atsaukties uz mūsu veikto ietekmes seku novērtējumu, un eh, balstoties uz ļoti plašiem apkopotajiem datiem, Es vēlētos sniegt jums precīzes atbildes uz visiem jautājumiem, izējot cauri nozarei pa nozarei, izanalizējot alternatīvu pieejamību un izmaksas, un eh, pieskaroties arī alternatīvu palaišanas tirgū nākotnes iespējām. Kā jau teicu, balstoties uz vairākiem pētījumiem un mūsu ietekmes e, seku novērtējumu, mēs esam izvēlējušies ārkārtīgi ko, konservatīvu skatījumu. Mēs esam izvēlējušies tikai un vienīgi tās alternatīvas, kuras ir pierādītas kā drošas, pilnībā pieejamas, ārkārtīgi energoefektīvas un pietiekami ekonomiski ilgtspējīgas. Tā saucamie izslēgšanas kritēriji alternatīvām bija manis pieminētie, piemēram, pārvietojamas dzesēšanas iekārtas varētu tikt aizliegtas. Kāpēc? Mēs šādu secinājumu un pārliecību balstījām uz secinājumiem, jo pārvietojamām dzesēšanas iekārtām alternatīvas eh, bez uh, fluorētajām siltumnīcas gāzēm ir pieejama, un mēs runājam par eh, dažādu ūdeņraža savienojumu maisījumiem, kas ir pietiekami droši, bet nesatur fluoru. Nākamais. Tik uzdots jautājums, vai eksistē saistība starp eh, CFS, kuri tiek izmantoti, kā jau šeit izskanēja, aerosolos un inhalātāru, inhalātāros uh, jā, fluorētās siltumnīcas gāzes eh, dažkārt tiek aizvietotas, bet eh, ir arī tādas gāzes, eh, kurās nav iejauktas fluorētās siltumnīcas efekta gāzes. Precīza tirgus sadaļa mūsu secinājumos ir pilnībā izskatīta, un tas parādās arī ietekmes seku novērtējumā. Aerosoli sastāda apmēram nepilns 10%, un dzēsēšanas iekārtās, ja es pareizi at atceros, atrodas apmēram 80% florētās siltumnīca efekta gāzes. Līdz ar to tas ir ārkārtīgi daudz, un mums vajadzētu tās mēģināt aizvietot. Vispārējos vilcienos runājot, protams, komisija atbalsta un vēlētos uzteikt atzinumu, jo atzinumā parādās arī komisijas piemērotais skatījums, proti būt ārkārtīgi konservatīviem un uzmanīgiem. Uh, Šādu pieeju, kā jau teicu, mēs esam izvēlējušies arī mūsu ziņojumā, un tā saucamais pārējas periods ir paredzēts, lai mēs izvairītos no jauniem siltumnīca efekta gāzu avotiem nākotnē. Runājot specifiski par transportu jomu, ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt godīgu konkurenci starp dažādiem transporta līdzekļu veidiem. Kāpēc komisija savā ietekmes seku novērtējumā nav iekļāvusi konteinerus? Tas ir saistīts ar to, ka pasākumu īstenošana saskarsies ar zināmām grūtībām konteineru gadījumā, jo kon konteineri brīvi pārvietojās ne tikai ēs iekšienē, bet arī ārpus. Vēl jau vairāk runājot par konteineriem, kur tiek pārvietoti par, pa jūru, diez vai būs iespējams piemērot pilnībā Eiropas Savienības noteikumus. Vēl viens ārkārtīgi svarīgs mūsu priekšlikuma aspekts ir uh, dzēsēšanas iekārtu jau iepriekšēja aplikšana ar nodevu, kurā būtu paredzēta šīs iekārtas eh, sadalīšana pēc tam. Tātad iekārtas, kuras ar šīm gāzēm tiek izgatavotas ārpus Eiropas Savienības, tas eh, ir bīstams. Un, eh, ja mēs vēlamies palielināt šādu ražojumu importu, tad ir svarīgi paredzēt zinām elastību. Ja mēs vēlamies būt precīzāki un konkrēti atrunāt specifiskas tieši transportam raksturīgas situācijas, tad eh, esmu pārliecināts, ka diskusijas par to mums vēl būs. Tagad eh, par ļoti augstu globālā sasilšanas potenciāla gāzu izmantošanu. Šis pasākums nav domāts, lai piespiestu transporta pārvadotājus nomainīt aprīkojumu. Šis pasākums attieksies tikai un vienīgi uz tādu aprīkojumu, kur var nomainīt nesēju, augstumnesēju un nevis nomainot visu sistēmu, jo tas tiešām varētu būt pārāk apgrūtinoši. Iespējams, ka šeit eh, šo pasākumu aptvērumu varētu vēl piemērot, un esam gatavi, gatavi izskatīt visus argumentus, kuri jau izskanēja šeit diskusijās, bet kuri ļoti daudz parādās jūs iesniegtajos grozījumos. Nākamais parādījās ideja pārskatu veikt agrāk nekā komisijas priekšlikumā. Šeit komisija vēlētos eh, jūs pamudināt uzmanīgi izvērtēt šāda soļa nopietnību, jo šobrīd mēs atrodamies eh, tādā etapā, kur šā ietekmes saku novērtējums ziņojums tiek pieprasīts, un esam gatavi izskatīt eh, šā pārskata ietekmi uz eh, līdz 30. gadam paredzētajiem pasākumiem. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, lai mēs nepieprasītu šāda vidusposma vai pārskata ziņojuma sagatavošanu brīdī, kad alternatīva tehnoloģija izmantošana vēl nav iespējama. Un tagad eh, vēlētos atgriezties. Varbūt jau nebija pietiekami precīzi līdz šim, bet tagad, runājot par ietekmes seku novērtējumā iekļauto. Tas tika sagatavots balstoties uz eh, modeli, kādā veidā tas ietekmētu gan IKP, un tas eh, ietekmēs eh, IKP 0,009% apmērā. Komisija piemēroja divus dažādus modeļus un formulas, no vienas puses piemērojot eh, darba vietu ieguves koeficientu, mēs runājam par 7000 jaunu darba vietu izveidošanu, un uh, Otra formula, to izmantojot, mēs eh, ieguvām skaitli mīnus 16. Proti tiks zaudēts, minus, tiks zaudēts 16 tūkstoši, bet patiesībā saliekot kopā plusus un mīnusus, mēs iegūstam skaitli tuvu nulai, un tas nozīmē, ka iesaistītās nozares nedz briesmīgi zaudēs, nedz arī dikti iegūs. Eiropas Savienības ražotājiem kurā, kuri ir ļoti lielā mērā jauno tehnoloģiju izmantotāju pusē. Mūsu piedāvātie skaitļi palīdzēs šiem ražotājiem iegūt arī starptautiskā līmenī papildus tirgus nišas. Prieksēdētājs. Es nezinu, vai jūs, Seid, vēlētos ko teikt. Ja ne, tad es vēlētos atgādināt par laika grafikiem. Grozījumu iesniegšanas datums ir 26. aprīlis. Transporta komitejā balsosim 30. maijā. Un vidas komitejā, ja pareizi atceros, 19. jūnijā. Tātad 26. aprīlis grozījuma iesniegšanas termiņš. Paldies, kolēģi! Nākamais ir elektroniskā ceļu nodeva. Tas ir Higgins kunga ziņojums grozījumu izskatīšana. 59 grozījumu, Džim! And, uh, I think I... Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka es pasvītroju iepriekšējā sanāksmē to, ka mums ir vajadzīgā, koncentrētāka sistēma. Uh, un arī skatot eh, problēmas ar esošo sistēmu un esošo likumdošanu. Tāpēc vispirms es gribētu pateikties sēnu referentiem par sadarbību un par ļoti produktīvo sanāksmi, kas notika ceturtdienu pagājušajā nedēļā, kad mums izdevās sapludināt eh, daudzos grozījumus sešos kompromisos. Pamatā domāju, ka kompromisa grozījumi ir krietni uzlabojuši sākotnējo tekstu. Un tagad pirmkārt jāņem vērā tas fakts, ka uh, ēnu referentu devums bijis ļoti labs un ceru uz veiksmīgu risinājumu rīt. Atsevišķiem deputātiem ir iebildes, es to varu saprast, un arī burtiski pirms pusstundas vēl mums bija sanāksme, un ja kādam no deputātiem ir ka vēl kādas iebildes, tad es e, labprāt uzklausīšu. Higienas kungs, paldies. Alka Dravikungs tagad pārstāvēs dāmu Ajālu Senderu. Jūs uzņematies dažādas jomas šodien. Paldies, priekšsēdētāji. Ajālas Sendera atrodas um, ārzemē šobrīd un nevarēja ierasties. Vispirms es gribu pateikties referentam par paveikto darbu, un, protams, ka mums kā grupai ir jāatbalsta šīs ziņojuma pie tāpat arī apsveicam referentu par viņa gribu virzīties maksimāli ātri šajā uh, sistēmā, kas ir interoperabla, jeb sadarboties spējīga Eiropā. Es izteikšos par vairākiem eh, punktiem, par kuriem eh, esmu gatavs eh, izteikt, izteikties, un arī atsevišķus grozījumus mēs saņēmām tikai šodien pusdienlaikā. Par pirmotro kompromisu. Jūs pasvītrojat nepieciešamību sagatavot jaunu regulumu. Es domāju, ka regula ir viens risinājums, bet varētu būt arī citi eh, veidi risinājumi līdzekļi, kā virzīties tālāk darbā. Un, piemēram, mēs varētu sacīt, ka mēs varētu runāt Rīgos vietā par likumdošanas iniciatīvu papildus citām komisijas iniciatīvām jo eh, par to, ka eh, vajadzīga ir iniciatīva, visi piekritīs. Tālāk par sistēmas reģionalizāciju. Mūsuprāt, eh, šis varētu būt kā starp posms, jo tik tiešām ir kaimiņu valstis, kuras spēj sadarboties tehnoloģiskā ziņā. Tātad var veidot uh, provizoras sistēmas, kas spētu savā starpā sadarboties, taču gala mērķis ir, lai visiem būtu pilnībā sadarboties spējīga sistēma. Visā Eiropas Savienības teritorijā, visos četros Eiropas stūros, lai varētu šķērsot Eiropu ar vienu rīku, ar vienu mm, aprīkojumu, kurš spētu sadarboties viscauri. Starplaikā komisija jau daudz ko var izdarīt, piemēram, to, kas notika šogad, un līd, tas būtu līdzfinansējums ar TNT programmas palīdzību, tāpat arī, ja iespējams, paredz eh, to iekļaut izpētes programmā. Par referentu ieteikumiem runājot, par satelītu um, nodevu iekasēšanas sistēma. Tas varētu būt viens no risinājumiem, taču no mūsu puses par tehnoloģisko um, jauninājumiem būtu jāpaliek neitrāliem. Runājot uh, tāpat par distances sistēmām, kas darbotos no attāluma. Domāju, ka ja pāriet pie tādām sistēmām, kas darbojas no tāluma. Par piekto kompromisu mūsu prāts. Pamatdoma grozījumos nav īsti skaidra konkrēti, es domāju par to, ka jūs pārāk daudz rīcības brīvības atstājat dalību valstīs. Saskaņā ar jūsu priekšlikumu valsts var izvēlēties vai ieviest vai neieviest nu šo maksāšanas sistēmu un par to, kur novirzīt ieņēmumus. Jūs zināsiet, ka Eiropas parlaments vienmēr ir uzskatījis, ka ir jāmudina dalību valstis investēt atpakaļ transporta sistēmā, lai padarītu to ilgtspējīgu, un mēs vēlētos, lai šie ieņēmumi tiktu novirzīti transporta sistēmām. Lūk, atkārtoju, mēs lielos vilcienos piekrītam ar atsevišķiem jautājumiem un iebildēm par kompromisiem, un, kurus varētu iespējams koriģēt. Tas būtu lieliski. Paldies! Maisnars kundze, paldies priekšsēdētā. Es runāšu Valf Klīns vārdā. Viņš ir mūsu ēna referents, viņš labprāt gribētu piedalīties, bet uh, Mēs eh, pārāk agri šo jautājumu varbūt skatām, eh, un tāpēc viņu vārdā tagad prezentēšu paldies Higgins kungam referentam. Jau ilgu laiku mēs par to runājam, un, protams, ka Eiropas lietotāju uh, Uh, vārdā uh, jāpanāk sistēmas harmonizācija, jābūt vienotai sistēmai. Mums ir atsevišķas sistēmas, uh, atsevišķas dalībvalsts šādas sistēmas ir ieviesušas, un Klinca kungam būtu svarīgi, lai arī nākotnē ceļu nodevs būtu iespējams iekasēt, un lai dalībvalsts varētu par to lēmt. Protams, ka tas ir jāveido tā, lai lietotāji zinātu, kas viņus sagaida, lai sistēma būtu caurskatām, lai viņi saņemtu informāciju pārvietojoties pa Eiropu, arī pārvadājot preces, jo īpaši, kas viņus sagaida. Arī uh, tiešsaistes pirkšana ir svarīga, uh, un mums ir jāatzīst uh, progress, ir piemēram arī GPS uh, tiešsaistē vai caur telefonu var iegādāties, un Klīnskungam tas bija svarīgs punkts, un viņam prieks, ka tas ir iekļauts. Uh, Jā, mums ir jāraugās, kā tad ir ar reģionalizāciju. Ajala Sanders kundze teica, ka reģionalizācija varētu būt starpsolis. Es domātu, ka varbūt tas ir pareizs variants. Labāk būtu, lai mums būtu vienotākas sistēmas un ja kāds reģions grib kaut ko darīt, tad tas varētu būt tāds starpsolis, ja cits dalībvalsts negrib iesaistīties. Un noslēgumā gribētu uzsvērt arī to, kas klientskungam bija svarīgs, ka svarīgi ir eh, pareizu ieviešanu nodrošināt, un to arī Higgins kungs uh, savā ziņomā iekļauja. Paldies par līdzšinēju sadarbību. Es izliektamberga. Lichtenbergens kundz, lūdzu. Jā, herzlichen Dank. Jā, liels paldies. Es atvainojos, ka no paša sākuma nebija klāt, paralēli notiek uh, sieviešu tiesību komitejas un uh, um, juridiskās komitejas uh, sēde par uh, sievietēm uh, valdēs. Nu, baidās, nav, nav jau kur no kā baidīties, tā ir kvalitātes ofensīva. Aber zum... Nu jā, bet tagad par um, šo tematu paldies referentam. Viņš tiešām eh, centās, eh, strādāja, lai mums būtu eh, Strasbūrā labas diskusijas par šo tematu. Viens punkts man vēl šeit nav īsti izlēmts. Man bija iespējas, ka mēs, manuprāt, bijām diezgan vienisprātis, ka mēs negribam šeit atsauci uz regulu, un tomēr tas parādās trijos kompromisos. Uh, Nu, eh, to es gribētu vēl eh, papētīt, jo man bija iespējas, ka tas nebija kaut kas tāds, ko vairākums vēlējās. Un uh, bija arī diskusijas par to, kāda uh, kvalitāte tad ir kādam priekšlikumam vai kāda nav. Un tas nekad nav kavējis tomēr dalību valstīm īstenot priekšlikums, lai arī kā likumiski tas būtu noformulēts. Tātad uh, Mums būs uh, jādomā par tādu kopīgu ieviešanu, ja mēs ejam regulas virzienā, jādomā, kā tas uh, tiks ievies. Un šeit man bija iespējas, ka vairākums to nevēlējās, un tāpēc es gribētu kolēģis lūgt vēl par to izteikties, jo man šis ir svarīgs punkts. Vai tas ir, ir iekļauts vai nē? Visādi citādi Manuprāt, šeit ir daži būtiski punkti, kas lielākoties arī ir iekļauti kompromisa priekšlikumos. Paldies par to referentam. Tātad eh, tas ir eh, galvenokārt, un par to runā visa pieredze, ka tas tā jādara, proti tehnoloģiskā neutralitāte ir ļoti, ļoti svarīgi, lai varētu izmantot jebkādas tehnoloģijas, eh, lai netiktu noteikts, ka konkrēts tehnoloģiskais modelis vai kāds attīstības sasniegums ir jāizmanto, jo tas eh, kaitē inovācijām, un otrkārt tas arī ir eh, kaut kas tāds, ko likumdevējiem nekai nevajadzētu darīt. Kas man uh, šķiet īpaši svarīgi, ir uh, īstenojamība, kā šīs tiesības varēs īstenot, jo pēdējos gados komisija ir vienkārši noraudzījusies, ka tas viss netiek ņemts vērā. Uh, dalībvalstīs eh, dažādajās likumdošanas iniciatīvās. Un, eh, nu, jā, tad laikam nav nekādas lielas jēgas eh, plaši un gari šeit diskutēt, no jauna diskutēt, ja mēs vienlaicīgi nevaram nodrošināt, ka šoreiz viss tiks arī īstenots. Šajā gadījumā, manuprāt, tiešām ir jāsaka, ka ir pietiekam daudz runāts, uh, Un uh, tagad ir ļoti skaidri jāizsaka aicinājums uh, komisijai, uh, ka jābūt zināmam sakām uz attiecību, attiecībā uz zināmām dalību valstīm. Vēl viens kungs, ko gribētu pieminēt, jo to pieminēja arī Mēsners kundze, tas bija Ajala Senders kundzes uh, lūgums attiecībā uz uh, reģionalizāciju vai uz reģionālām iniciatīvām. Uh, manuprāt, nav īsti skaidri saprotams no šī teiktā, kādās jomās uh, šīs reģionālās iniciatīvas tad patiesībā radīsies. Vai tas būs uh, kopējs uh, ceļa maksas nodevas iekasēšanas sistēma iepirkums, ko organizēs reģionā, vai kaut kas cits. Un šādi priekšlikumi, kas tad varētu pagarināt uh, procedūras, nu tādu piemēru daudz ir Eiropā, to tomēr eh, gribētu uh, panākt šeit, lai būtu pietiekama skaidrība. Tātad eh, tagadējā attīstības situācijā es nedomāju to, ka tas būtu labākais ceļš. Paldies, Zīles kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Um, vispirms es arī gribētu pateikties Kigīnas kungam par, par uh, ieguldīto darbu. Uh, lai gan varbūt arī lietas, ko es teikšu, nav, nav viens prāts ar ziņotāju viedokli. Vispirmām kārtām gribētu minēt par to, ka mums nešķiet, ka uh, pieeja, ka vajag jaunu regulu situācijā, kad uh, direktīva nenes to rezultātu, ko mēs sagaidījām, respektīvi direktīva netiek ieviesta jau no 2004. gada šajā jomā, ka tad nākošā metode būtu labākā, kā veidot šo juridisko ietvaru regulas formā. Uh, Mums nešķiet šis uh, risinājums kā vienīgi šāda veida juridiski administratīvas pasākums, kas varētu uzlabot šo situāciju par interoperabilitāti elektroniskajos maksas ceļu sistēmās. Otrakārt, uh, es nepiekrītu arī pozīcijai, ka tekstā ir, ir teiciens par to, ka dalību valstīm uh, ir jābūt, jādod priekšroka uh, distants bāzētām uh, maksas sistēmām, pretēji laika bāzētām sistēmām. Eiropas Savienībā ir ļoti dažādas dalību valsts ar ļoti dažādām situācijām, un ir situācijas, kad uh, ļoti vairākas diennakts uh, uz trešo valstu robežām smagās automašīnas uzturās uz autoceļiem, attiecīgi nodarot kaitējumu gan, uh, teiksim, pirmās eiroviņietas kontekstā, gan otrās eiroviņietas kontekstā. Uh, Līdz ar to vajadzētu atstāt dalību valstīm izvēlēties šīs sistēmas, kuras ir labākas un piemērotākas konkrētai dalību valsts situācijai. Un treškārt par reģionalizāciju, kas šeit arī tika jau diskutēta, mūsuprāt šķiet, ka labāk varbūt tās iet reģionalizācijas ceļu, jo tad veidojās interoperabilitāte šajās elektroniskajās maksas ceļu sistēmās, uh, pretēji tam, kā mēs ieviešam likumdošanu, kura it kā prasa visur izveidot vienotu uh, šo sistēmu, bet te pašā laikā nav rezultāta. Tāpēc iespējams labāk dažreiz ir spērt soli pa solim pieeja un atrast šo te reģionālo pieeja, nekā sasniegt uh, tuvu nulē rezultātu uz, uz, uz lieliem mērķiem. Paldies! Thank you, Mr. Rubiks. Paldies, Rubika kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es arī gribu izteikt pateicības vārdus ziņojumu gatavotājiem un visiem tiem, kas uzstājās. Mm, un mūsu grupas izpratnē un manā personīgi izpratnē tie jautājumi, par kuriem runāja Zīles kungs, ir, protams, zināmā mērā varbūt pretrunā tam, uz ko cenšas iet Eiropas Savienība, visu unificēt, visu federalizēt un tiekties visiem kopā. Uh, bet tomēr es Zīles kungu atbalstu tai ziņā, ka mēs tiešām esam ļoti dažādi, un to arī mēs savā grupā atzīmējam. Valstis ir dažādas, iespējas dažādas, attīstības līmenis dažāds, ekonomikas līmenis dažāds, un varbūt šajā procesā, tagad šajā etapā pareizāk būtu nodot tās uh, lietas, par kurām runāja Zīles kungs, tomēr mm, kaut kā mīkstāk un atdot vairāk eh, tiesību dalību valstīm. Par pārējais visu piekrītu. Paldies. Mr. Kok. Jā, fjern. Koka kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu sirsnīgi pateikties Higinsa kungam par lielisku paveikto darbu un tomēr vēl paust vienu domu. Mēs visi teicām, ka maksātājam, eh, tātad lietotājam un uh, eh, eh, izraisītājiem ir jāmaksā. Un mums uh, tomēr ir uh, vajadzīgs arī ieņemto līdzekļu piesaistījums konkrētam mērķim. Uh, Tātad eh, es eh, domāju, ka šis eh, formulējums labi iederētos piektajā kompromisā. Varbūt jūs vēl varētu ar ēnu referentiem pie tā piestrādāt, un mēs varētu saglabāt šo konsekvento principu un iekļaut to piektajā kompromisā. Paldies! Mr. Klins. Klīnca kungs, lūdzu. Jā, paldies. Vispirms atvainojos, ka es uh, ļāvu Gezīnai runāt savā vārdā, es biju citā sēdē, un es domāju, ka tieši tikai piecos mēs sāksim šo jautājumu skatīt. Bet atsaucoties uz Koha kunga teikto, tas būtu tiešām jauki, ja mēs pan varētu panākt to, ka ieņemtie līdzekļi no ceļu nodevām tiešām tiktu arī piesaistīti ceļu uh, uzlabošanai un tā tālāk, bet tas, protams, ir dalībvalstu kompetence. Es nedomāju, ka mums te izdosies uh, tiešā veidā šeit iejaukties, bet kā vēlme, kā mērķis, to mēs varam to formulēt tur nekādu šaubu nav. Varu runāt arī savas valsts vārdā. Vācijā tagad ir tā, ka pārāk maz līdzekļi ir pieejami lai mm, uzlabotu vai kaut vai uzlabu, tātad uzturētu ceļu stāvokli. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, man šķiet, ka mums ir milzīga problēma ar to likumdošanas aktu, kas jau ir pieņemti, um, pienācīgi īstenošanu. Un uh, šī problēma, ieviešanas problēma, uh, būtu uh, jāpaturprātā arī nākotnē. Un šeit ir arī komisijas ziņā nodrošināt, lai šeit tiktu panākts progress. Treškārt, mēs pirms daudziem gadiem jau nolēmām līdz 2010. gadam kļūt par visātrāk uh, augošo uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē. Tas bija Lisabona viens. Uh, plāns. Mēs zinām, ka tas mums īpaši veiksmīgi neizdevās, um, mēs būtu vēlējušies labākus rezultātus, bet es domāju, ka šis temats, par ko mēs šodien šeit runājam, arī ir tāds, kur ir ļoti liels inovāciju potenciāls un um, daudz, kur jau ir ieviestas ļoti progresīvas ceļnodevu sistēmas. Uh, vai mēs šādā veidā, kā tagad virzāmies uz priekšu, pat tiešām uh, palīdzēsim izvēlēties progresīvāko tehnoloģiju vai atbalstīsim šādu tehnoloģiju veidošanu vai tomēr mm, iecementēsim tikai to, kas mums jau ir. Tas tiešām būtu žēl, ja tā būtu. Mums ir eh, nepieciešama savietojamība, par to nav šaubu, bet uh, Protams, ka tas nozīmēs arī to, ka būs jānodrošina, vismaz jāmēģina panākt tāds kvanta lēciens uh, piedāvātajās tehnoloģijās. Un šeit, manuprāt, mēs pārāk maz tam pievēršam uzmanību vēl. Uh, Problēma ir tā, ka dalībvalstis, protams, var pašas lemt, vai tās vēlas ieviest ceļu nodevs, kādas ir nodevs, kādas sistēmas, vai attiecībā uz laiku, vai uz attālumu, vai viņietas sistēmu un tā tālāk. Protams, būtu vēlams, ja Eiropā mēs šeit varētu panākt daudz maz vienotu standartu un varētu uh, pārvarēt šo te ļoti nevienādo situāciju, kāda mums ir. Ja dodaties no Ziemeļa Eiropas uz Itāliju, tad jums jādodas cauri daudzām dažādām ceļu nodevas uh, zonām, un tas tiešām ir um, ļoti necaurskatāmi un grūti uh, patērētājiem. Tātad šeit ir jānodrošina savietojamība, vienotī maksāšanas mehānismi, uh, un eh, jādod dažādas iespējas veikt maksājumus. Pēdējais. Principā būtu jānodrošina arī tas, lai šeit lietotājs varbūt saņemt lielāku caurskatāmību par to, kā uh, tiek veidot šīs ceļu maksas un kā šī nauda pēc tam tiek izmantot. Visā visumā es domāju, ka Higgins kungs ir uh, sastādījis ļoti pienācīgu ziņojumu, un tas ir arī lielā mērā atbalstāms. Nedomāju, ka gala balsojumā būs liels problēmas. Runājot par kompromisu priekšlikumu izstrādi, tur varbūt vēl uh, būtu bijis labi iet nedaudz tālāk, solīt tālāk, lai atsevišķo grozījumu skaitu vēl samazinātu, jo tiem par, par tiem vēl būs jābalso. Paldies. Mērķi Kančan. Kančan kungs lūdzu. Paldies. Es eh, vēlētos pateikties Higgins kungam par paveikto. Runājot par eh, šo jautājumu. Šeit jau izskanēja vairāk svarīgi principi, kādā veidā vienkāršot dzīvi tiem, kur pārvietojas par Eiropas autoceļiem, proti mums visiem. Lai varētu braukt par Eiropas ceļiem, mums ir nepieciešama vienota sistēma. Tas ir skaidrs. Tāda sistēma, kas e, mums ļautu neapstāties pie katra norobežojuma un pie katras nodevu iekasēšanas vietas. Tomēr, lai harmonizētu šīs naudas iekasēšanu, mums ir jāizveido tāda sitē, sistēma. Otrais. Šobrīd šīs sistēmas ir ārkārtīgi haotiskas, un izskatās, ka situācija nākotnē tikai pastiprināsies. Mēs e, redzam arvien vairāk uzņēmē darbības aktivitāšu, arvien vairāk sadarbības projektu, un e, katrs no ceļa gabaliem piemēro dažādu naudas iekazēšanas sistēmu. Un trešais eh, - privātuma aizsardzība un arī ceļa nodevas paredzamība, proti cik daudz būs jāmaksā. Es vēlētos, lai uz šiem manas uzdotajiem jautājumiem tiktu atbildēts, pie tam eh, tekstam būtu jātiek pārstrādātam. Diemžēl man nav bijis laika iepazīties vēl ar visiem kompromisa grozījumiem, jo ir burtiski pāris minūtes kopš pirmo reizi redzēju tekstu. Vēlētos pajautāt par šo visu pieminēto reģionalizāciju. Vai jums, Higina, Higins kungs, liekas, ka tā tiešām būs vienkāršošana, vai tomēr tā nebūs tikai sarežģī, sarežģīšana? Tagad eh, jūs runājat, ka pārvietojoties no viena reģiona uz otru kaut kas mainīsies. Šobrīd mainās pārvietojoties no valsts uz valsti. Tagad par grozījumu numuru 22. Tajā runa iet par Eiropas noteikumiem, neatrunājot to, vai tā būs regula, noteik, vai tā būs regula, eh, direktīva, ieteikums vai normatīvais akts. Es eh, tiešām ceru, ka noslēgumā mums izvi, izvi, izdosies izveidot eh, labi atrunātu tekstu, kurā būs ņemt vēlā, vērā visi grozījumi. Arī es neticu viņiešu sistēmai, es vairāk ticu nobraukuma sistēmai. Bet, eh, ja mēs vēlamies izvairīties no sastrēgumiem uz mūsu ceļiem, tad eh, mums ir jāņem vērā arī nobrauktais attālums, ne tikai laiks. Komisija, Karamicas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un es vēlētos pateikties Higginsam par ļoti labi strukturēto ziņojumu un vēlētos pateikties arī deputātiem, kur izsacīja ļoti interesants idejas. Vispirms, Vēlētos uzteikt, ka vairākos grozījumos runa iet par piedāvāto risinājumu attiecināšanu uz vai visiem transportlīdzekļiem. Komisija uzreiz var teikt, ka mēs vēlamies tomēr veicināt nodevas iekasēšanu, kas balstītos uz nobraukumu un vēlētos, lai dalību valstīm būtu dot zinām rīcības brīvība noteikt nodevas apjomu iespējams neņemot vērā mūsu noteiktos un atrunātos sastrēgumu maksājumus. Deputāti jau savā teiktajā izteica atbalstu vairākiem grozījumiem un galvenokārt tā saucamajai reģionalizācijai. Bija tāda deputāta, kur uzteica, ka mums tomēr vajadzētu izveidot vienotu Eiropas sistēmu. No savas puses var pateikt, ka komisijas nosacījums ir visa Eiropas skatījums. Protams, ka reģionalizācija varētu tikt ņemt vērā un tomēr patreizējā ten tīkla ietvaros mēs eh, esam iekļāvuši tādus eh, reģionālos projektus, kuri tomēr aptver apmēram 70% no Eiropas Savienības teritorijas, un tomēr mēs joprojām runājam par reģionālu projektu. Un tomēr ir divi grozījumi, kuri no komisijas viedokļa raugoties izskatās nedaudz problemātiski, bet eh, neslīgsim pesimismā, jo galīgais teksts vēl nav zināms. 13. grozījums ceļa īpašniekam ir jāmaksā par infrastruktūras izmantošanu un ar to saistīto pakalpojumu sniegt, sniegšanu. Un e, tomēr ir vairāk grozējumi, kuri uzskata, ka jebkuram ar pievienotās vērtības eh, saistītam pakalpojumam ir jātiek apliktam ar nodevu. Ir tādi, kur uzskata, ka šim ar pievienoto vērtību saistītam pakalpojumam tikai tad, ja tas ir komerciāls dabas eh, saistīts, tam ir jābūt apliktam ar nodoli, nodokli. Piemēram, kā tiks aplikt ceļam tūmā esoši vecas pilsdrupas un kā tiks aplikts restorāns vai abi vienādi. Varbūt šajā grozījumā grūtākais ir tas, ka, piemēram, piemēram, septītajā grozījumā runa iet par EETS tehniskajām specifikācijām, kuras pat labam tiek izstrādātas. Tas būs saistīts ar EETS un e, vēlētos pateikt, ka šobrīd jau tehniskās specifikācijas ir piemērotas. Līdz ar to patreizējā praksa attieksies nevis uz visu sistēmu, un tomēr tikai uz EETS provideriem. Mūsuprāt, ziņojumā šis punkts ļoti labi parādās, un tāpēc eh, mēs varam piemērot eh, kompjūteru programmas un programmatūru, lai to atrisinātu, un problēma tā nav. No otras puses vēlētos uzsvērt, ka ja EETS ieviešana būs problemātiska, un reģionālās schēmas nebūs pietiekami apmierinošas, tad komisija ir gatava iejaukties. Un tomēr mēs esam ļoti optimistiski noskaņoti. Kopš pēdējā priekšlikuma spēkā stāšanās mēs esam apkopojuši gandrīz tikai un vienīgi pozitīvu pieredzi un nevēlos varbūt eh, pieminēt uh, pieminēt negatīvo, bet eh, šobrīd mums ir soda sankcija procedūras uzsāks pret 20 dalību valstīm, jo tās neīsteno likumdošanu, netranspono likumdošanu adekvāti. Un tomēr patiesībā, kā jau tas parādās šajā ziņojumā, jebkuru uh, normatīvo aktu īstenošana dzīvē tiek monitorēta. Noslēgumā vēlētos pateikties Higgins kungam un visiem, kur izteicās par šo ziņojumu. Higgins kungs vēlties kaut ko pateikt? Jā, paldies. Es eh, sākšu varbūt atbildot vai piebilstot komisijas teiktajām. Vispirms es eh, piekrītu tam, ko komisija teica, proti, kad būtu nodevai jābalstās uz nobraukumu. Tas ir tikai un vienīgi godīgi. Par eh, komentāriem par reģionalizāciju Elka Drauvekungs pieminēja reģionalizāciju, un situācija ar reģionalizāciju ir tāda, ka mēs to noskatām par pastāvīgu soli, mēs to redzam kā pārējais etapas soli. Tas ir tikai pārējais risinājums, un mēs to izmantosim tikai, lai nonāktu galīgā risinājuma. Tagad par komisijas eh, idejām saistībām ar ceļa īpašniekiem, kas tiem tiks maksāts un ko nozīmē ar to saistītie pakalpojumi. Es piekrītu komisijai, šeit būs grūtības noteikt, kāds ir ar ceļa izmantošanu saistīts pakalpojums. Nākamais. Par septīto grozījumu. Tas ir tikai un vienīgi politisks jautājums. Klinskungs, es piekrītu pilnīgi visam, ko jūs teicāt. Pirmais eh, grozījums balstās uz eh, jau patreizējo direktīvu īstenošanas grūtībām. Tātad direktīva vai regula? Līdz šim brīdim ir bijusi eh, direktīva, kura vienkārši nav darbojusies, un komisija to atzīst, visas dalību valsts to atzīst. Tātad mēs šeit netaisamies apgalvot, ka mums ir nepieciešama regula. Nē, mēs uzskatām, ka kaut kas ir jādara, mums vajag izmantot kādu no likumdošanā paredzētajām iespējām, bet regula tiks izmantot kā pēdējais salmiņš, ja mums neizdosies vienoties par kaut ko citu un ja problēma turpinās attīstīties un nesamazināties. Elka Drovikunga teiktais. Jūs eh, pieminējāt to, un arī Lichtenbergens kundze, un arī citi deputāti patiesībā runāja par uh, to, ka regula ir pieminēta kompromisa grozījumos trīs reizes, jā, bet mēs runājam par regulu kā par iespējamību, nevis kā par obligātu risinājumu. To vēlētos pateikt vēlreiz un atkal. Tagad par tehnoloģijām, par tehnoloģiski neitrāliem risinājumiem. Mēs šeit nevēlamies atrunāt sistēmu, ko mēs piedāvājam. Mēs vēlamies, lai komisija tādu izstrādātu. Līdz ar to mēs neapgalvojam, ka viena sistēma būtu labāka par cistā, citām. Nē, tā nav. Lai komisija nāk klajā ar idejām. Meisners kundze, kura runāja Klinca kunga vārdā pirms pats Klinca kungs ieradās, arī jūs teicāt reģionalizācija. Nē, tas nav galīgais risinājums, tas ir tikai pagaida risinājums. Lichtenbergers kundze mums ir jāparāda mūsu vēlme šo situāciju nopietni sakārtot. Un ja komisija nedarīs to, ko mēs vēlamies, tad mēs uzskatīsim, ka regula ir vienīgais pareizais risinājums. Tātad, kā jau es teicu, direktīva ir bijusi pieņemta jau gadu gadiem, un nekas nav teicis darīts. Es piekrītu Hakkungam par to, ka e, piesārņotājs maksā un nevis patērētājs maksā. E, Bet Lichtenbergens kundze jau teica, ka galvenais jau ir, kā likumdošanas akti labi uzrakstīti, labi domāti tiek īstenoti. Jo, protams, ir ārkārtīgi žēl, ka labi likumdošanas akti netiek īstenoti. Un tas arī ir galvenais, un dalību valstīm un komisijai ir jāuzrauga likumdošanas īstenošana. Priekšsēdētājs, paldies! Rītā mēs balsosim par šo atzinumu, un tagad mēs esam izsmēluši mūsu šās dienas darba kārtību. Un pēc piecām minūtēm sāksim koordinatoru sēdi. Paldies visiem!